Jā, liebe kolēģin, liebe kolēģi. Dargie kolēģi, dargās kolēģis. Ich bitte um Entschuldigung. Es lūdzu atvainot, eh, ka mēs esam vēlāk sākuši, bet eh, Elizabeta Līna eh, veselības stāvokļa dēļ nevarēja piedalīties šajā sanāksmē. Es arī nevarēju iedali, pier, ierasties ātrāk, jo man bija Eh, tādi vainu mīkstinoši apstākļi, tādēļ es lūkšu jūsu atvainošanos. Mēs sākam ar novēlošanos, tas nebija ieplānots, sekretariāts arī darīja visu, kas ir tā spēkos, bet es savu tikšanos arī nevarēju pēdējā brīdī atcelt, jo tā bija saplānot jau ilgu laiku iepriekš. Tagad ķersimies pie 31. darba kārtības punkta. Tas ir veltīts Pronšies de Rosva kunga ziņojumam. Uh, Eh, par vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu nākotni. Eh, Rosas kungs mūs ir iepazīstinājis ar savu ziņojumu, tagad veiksim pirmo viedokļu apmaiņu un pirmajam arī došu vārdu referentam. Lūdzu. Thank you very much, uh, Madam Chair. And... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, tā nav jūsu vaina, ka mēs sākam ar novēlošanos un. Uh, Protams, tā tas reiz pareizai atgadās mūsu darbā. Šajā ziņojumā mēs runājam par sociālo pakalpojumu nākotni un valda plaša vienprātība, ka sociālie pakalpojumi ir Eiropas sociālā modeļa pamatā. Un esam arī atzinuši, uh, ka šī joma dalību valstīs nav pilnībā sakārtota. Mums jāparūpējas, lai tie kļūtu par vispārreiz nozīmes pakalpojumiem, ko var baudīt jebkurš, neskatoties no viņa labklājības līmeņa un ienākumiem. Un šādi uh, pakalpojumi ir būtiski nevien patērētājiem, bet arī uzņēmējiem, uh, mazajiem uzņēmumiem. Tie uzlabo mūsu dzīves kvalitāti, sabiedrības kvalitāti kopumā un Protams, mēs esam iepazinušies arī ar dažādiem pētījumiem, kur veikuši Eiropas fondu un Eiropas izpētes institūts. Tieši tādēļ, iepazīstoties ar šo jautājumu tā smalkāk, mēs esam uzsākuši darbu, mums ir jāsaprot, kādu progresu ir iespējams sasniegt, piedāvājot labākas kvalitātes sociālos pakalpojumus mūsu pilsoņiem. Debates bija visai ilgstošas, un es eh, pārliecināts, ka tās norisinājās gan eh, manā pilnvaru laikā, gan arī vēl pirms tam. Tika runāts par vispārējais nozīmes pakalpojumiem, un šeit ir arī vairākas citas definīcijas, eh, runājot nošķirot ekonomiskos un neekonomiskos pakalpojumus. Īstenībā vispārējais nozīmes pakalpojums var iekļaut abās kategorijās, jo mēs šeit izšķiram ekonomisko dimensiju un to, kas nav saistīta ar ekonomiku. Tā tad jāsaprot, ka šāda šķirkne patiešām pastāv. Bet uh, to var labāk saskatīt, aplūkojot katru uh, gadījumu atsevišķi. 2007. gadā Ferēras kundzes ziņojumā mēs jau par to apspriedāmies un uh, tika izteikts priekšlikums eh, ik pa diviem gadiem organizēt fórumu, lai mēs regulāri varētu pārskatīt to, kas notiek eh, šajā lauciņā un to arī uzmanīgi analizēt. Šāds eh, fórums notika pirms dažiem mēnešiem Beļģijas prezidentūras paspārnē. Viņi izstrādāja 15 ieteikumus par to, kas ir jādara, lai veicinātu sociālo pakalpojumu labāku sniegšanu. Uh, un šos ieteikumus arī esmu iestrādājis savā ziņojumā. Es, protams, ņēmu vērā arī ieinteresēto pušu eh, nostādnes, eh, sazinājos gan ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, gan arī ar sociālajām sabiedrībām, vietējiem uzņēmumiem eh, un arī pašvaldībām protams, visu šo iesaistīto pušu viedokļus uzmanīgi analizēja un ņēma vērā. Es domāju, ka šāds tikšanās patiešām bija ārkārtīgi vērtīgas. Savā ziņojumā es mēģināju būt pragmatisks un es nemēģināju šeit eh, šķelt kolēģus, eh, runājot par vispārējais nozīmes sociālo pakalpojumu dažādām kategorijām. Es domāju, ka īstenībā visās institūcijās, gan padomē, gan komisijā, gan parlamentā valda vienprātība par to, cik nozīmīgi ir šādi pakalpojumi. Jaņem vērā jauni apstākļi, kurus piedzīvojam. Pirmām kārtām eh, mēs piedzīvojam ekonomisko un finanšu krīzi kopš 2008. gada, un, protams, tas nozīmē finansēšanas grūtības. Šāda veida pakalpojums ir eh, kļuvis daudz grūtāk finansēt. Tieši tādēļ mums ir jāatrod jaunas metodes, lai mēs varētu eh, cīnīties pret šiem izaicinājumiem, un priekšlikumi manā ziņojumā ir tieši veltīti šādiem izaicinājumiem kādas pārmaiņas vēl es konstatēju. Lisabons līgums, un tās ir tādas labvēlīgas pārmaiņas. Mēs runājam par sociālo tirgus ekonomiku, par Eiropas sociālā modeļa izkopšanu un par sociālās politikas vadlīniju ieviešanu pilnīgi visās politikas jomās. Par to mēs runājam 9. Lisbonas līguma pantā, un 3. pantā runāts par to, kādā Eiropā mēs vēlamies dzīvot. Protams, ka arī sociālais, eh, sociālā tirgus ekonomika ir izšķirīga, svarīga. Protams, arī 14. pāns būtu jāpiemin, tur ir eh, runāts par iespējām izveidot pamat likumdošanu tieši šajā jomā Eiropas Savienības līmenī. Un 26. protokolā ir uh, konkrēti definētas, kādas ir vispārējais nozīmes, kāda ir vispārējais nozīmes pakalpojumi, kas ir jādara dalību valstīm, jo tas ir dalību valstu pārziņā. Un tur arī uh, smalkāk ir paskaidrots, kas ir šie vispārējais nozīmes sociālajie pakalpojumi. Protams, mums ir jārunā arī par uh, tādiem noteikumiem uh, līgumos, kas nedaudz uh, šīs tiesības aizkavē, ir jārunā par valsts pasūtījumu un Eiropas kopienu tiesa regulāri izskata lietas šajā kontekstā, ir bijuši strīdi uh, starp komisiju un vietējām iestādēm vai, piemēram, starp privātu uzņēmumiem un komisiju, jo uh, šie uzņēmumi varbūt uh, ir uh, nedaudz pārpratuši to, kādā veidā būtu jāsniedz uh, eh, sniedz šie sociālajie pakalpojumi. Protams, mums ir jādomā par pieņemtajiem lēmumiem. Monti Krūzas likumdošanas paketē ir noteikts slieksnis, runājot par sociālā mājokļa piešķiršanu pilsoņiem. Un, protams, ir jāsaprot, kā katra dalībvalsts interpretē vai definē sociālā mājokļa piešķiršanu, vai mēs runājam šeit par labdarbību, labda, labdarību vai kādiem citiem apsvērumiem. Un nu, tie ir tādi visai nopietni jautājumi, kas beidzot būtu jāatrisina. Ko es centos darīt? Es patiešām centos būt pragmatisks. Es eh, skaidri uh, savā paskaidrojošajā daļā teicu, ka šeit nesmu iekļāvis priekšlikumu uh, izstrādāt uh, pamat direktīvu par vispārējais nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. Protams, par to mēs varētu arī diskutēt un Eiropas Savienība varētu kļūt aktīvāk šajā jomā, bet Es nebiju īsti pārliecināts, vai tas varētu pātrināt eh, augstākas kvalitātes efektīvu pakalpojumu sniegšanu. Ko es centos izdarīt? Es centos eh, atpazīt eh, tās rūpes vai tos galvenos jautājumus, kas nodarbina ieinteresēto pušu prātas un uh, Es eh, vēlējos patiešām piedāvāt tādus ļoti praktiskus priekšlikumus. Es, protams, neapgalvošu, ka mans ziņojums ir pilnīgi ideāls. Es eh, labprāt eh, gaidīšu grozījumus, papildinājumus no kolēģu puses, lai varētu padomāt arī par uh, labāku kritēriju identificēšanu, formulēšanu un, protams, līgums arī uzliek mums konkrēts pienākums, mums ir jāievēro tajā rakstītais. Un ko es vēl vēlētos uzsvērt? Mums bija trešais sociālo pakalpojumu uh, fórums, un īstenībā mums vajadzētu organizēt uh, ceturto fórumu pēc diviem gadiem, un es domāju, ka mūsu komiteja būtu īstā, kas to varētu organizēt, ņemot vērā to, cik aktīvi darbojamies šajā lauciņā. Protams, es pieļauju, ka citām komitejām, citiem kolēģiem varētu būt citi priekšlikumi, bet es patiešām esmu pārliecināts, ka ir jāizveido mehānisms, kas varētu visā šajā procesā ienest ja zināmu dinamiku, panākt eh, procesa veicināšanu un mums arī ir jāsaprot, kurās vietās progress ir nepieciešams, kurās jomās progress ir nepieciešams visakūtāk. Mēs varētu izveidot tādu uh, vairāku līmeņu ieinteresēto pušu darba grupu, kur Eh, varētu būt iesaistīti pārstāvi no attiecīgajām ģenerāla direkcijām, eh, cilvēki, kas darbojas sociālo pakalpojumu jomā, vietējo dalībvalstu iestāžu darbinieki un tā tālāk. Ir, protams, eh, ļoti daudz tādu pārstāvniecību, pārstāvošu organizāciju, vietējo iestāžu, kas šo darbu jau veids. Kāds ir galvenais princips? Mums ir jāizveido viens tāds centralizēts mehānisms, kas būtu balstīts uz pilnīgas atklātības principiem un pateicoties šādam mehānismam arī e, ieinteresētās puses varētu sniegt savu ārtavu, varētu analizēt šos jautājumus un uh, patiešām šo procesu padarīt tādu dinamiskāku, dzīvīgāku. E, darba grupa ceturtajam fórumam pēc diviem gadiem varētu ziņot par sasniegto progresu. Jā, es nevēlos šeit iesaistīties ideoloģiskās debatēs. Es vienkārši mēģinu atrast kaut kādus risinājumus, iespēju virzīties uz priekšu gan mūsu pilsoņiem, gan uzņēmumiem, jo, eh, protams, ka uzņēmumiem eh, ir jāpiedāvā arī, piemēram, eh, jānodrošina augsts izglītības līmenis un jāparūpējas par to, lai darbiniekiem būtu arī piekļuva veselības aprūpēji, lai viņi varētu izmantot publisko sabiedrisko transportu. Tie ir patiešām ļoti nozīmīgi jautājumi. Un <clears throat> tika runāts par to, ka privātās investīcijas būtu e, izaugsmas motors Eiropā, un tas arī ir jāpatur prātā. Bet arī sabiedriskie pakalpojumi, valsts pakalpojumi ir tāds kā dzinulis, kas e, var uh, radīt šo enerģiju, kas atkal rada izaugsmi. Nu, tādas ir manas domas, un Es nemēģinu tās uzspiest saviem kolēģiem, bet nevajadzētu būt nekādam konfliktam vai ķīviņiem starp eh, pakalpojumu sniegšanu un starp privāto investīciju piesaistīšanu. Tātad vienam principam nevajadzētu izslēgt otru, jo projām ir iespējams piedāvāt jaunas darba vietas un produktus, eh, kas sabiedrībai ir nepieciešami. Un visbeidzot, es arī atsaucos uz uh, brīvprātīgo kvalitātes ietvaru uh, mēs varētu saprast, kā to vislabāk varētu racionalizēt, kā to turpmāk attīstīt. Jā, jāpaturprātā, ka tas ir patiešām uz brīvprātību balstīts mehānisms un ir dalība valstis Eh, kas eh, varbūt to neizmanto tik viennozīmīgi, mēs varētu arī parūpēties par augstāku kvalitātes līmeņu sasniegšanu, izmantojot tieši šo mehānismu. Tāpat uzskatu, ka ir eh, jāapvieno kvalitātes kritērija ar sociālajiem kritērijiem, piedāvājot šādus pakalpojumus. Uh, nevien runājot eh, par uh, augstas kvalitātes pakalpojumiem uh, dienestā nodarbinātajiem, šajā jomā nodarbinātajiem, bet arī gala patērētājiem. Un tas attiecas gan uz privātiem pakalpojumiem, gan arī uz valsts līmeņa pakalpojumiem. Uh, Un, piemēram, tiek slēgti līgumi arī ar privāta uzņēmumiem, kas sniedz šādus sociālos pakalpojumus, un tiem ir jāievaro tieši tādi paši kvalitātes kriteriji kā visiem pārējiem. Tās bija galvenās domas, ar ko vēlējos jūs iepazīstināt. Es ceru, ka debates būs pietiekami dzīvīgas, un es ceru, ka mēs par galvenajiem jautājumiem varēsim sasniegt vienprātību, jo tas patiešām ir nepieciešams, lai piedāvātu augstas kvalitātes vispārējais nozīmes sociālos pakalpojumus mūsu pilsoņiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji turpina. Paldies referentam. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmā Regina Pastus no Tautas partijas grupas. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Centīšos izteikties pietiekami lakoniski un skaidri. Es nu pat uh, uzklausīju mūsu referentu nostādnes, vēlējos uh, uzteikt viņa veikumu. Vēlos pateikties eh, Derosas kungam par eh, viņa sagatavotu ziņojumu. Es domāju, tieši šī pragmatiskā pieeja būtu augstu jāvērtē. Pateicoties tai, mēs varam izskaust vairākas uh, pastāvošās bāžas, mēs esam arī dzirdējuši tādas ideoloģiski iezī, iezīmētas debates, bet uh, Derosas kunga pieeja ir tāda maigāka, mīlīgāka, un viņš saprot, eh, ka šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, un eh, to ir grūtāk risināt, ņemot vērā ekonomiskās krīzes apstākļus, kuros dzīvojam. Protams, ir jāparūpēs, lai šie pakalpojumi varētu arī veicināt labāku sociālo un teritoriālo saliedētību. Īstenībā cilvēkiem uh, dienu dienā nāks saskarties ar šādiem pakalpojumiem. Mēs runājam par uh, ūdens apgādi, sabiedrisko transportu, veselības aprūpi. Un uh, visi šāda veida pakalpojumi ir neatņemama cieņpilns cilvēku dzīves sastāvdaļa protams, jāparūpējas arī par īpaši vārīgākajām sabiedrības daļām, lai arī viņiem šādas privilēģijas netiktu liektas. Mēs saprotam, ka šī joma dalība valstīs uh, ir ļoti sasarota, un uh, tur ir iesaistīts arī vietējās pašvaldības, uh, Sociālā pakalpojumi atrodas dalībvalstu pārziņā, tā ir daļa no dalībvalstu suverenitātes. Un šie pakalpojumi ir jāsniedz tādā veidā, lai uh, tas būtu pietiekami uh, vienkārši tātad, lai cilvēkiem būtu vienkārši saņemt šādus pakalpojumus, un mums nevajadzētu radīt kaut kādu tādu piņķerīgāku likumdošanas ietvaru. Nē, tieši pretēji mums vajadzētu parūpēties par eh, lielāku caurskatāmību un procedūras vienkāršošanu. Piemēram, ir jābūt pieeja no. Jābū, jāparūpējas par uh, vienkāršāku finansējumu un rodas uh, mēs esam nobažījušies, eh, vai tiešām šie pakalpojumi būs pietiekami pieejami, vai tie būs eh, arī pietiekami lēti. Protams, eh, pakalpojumi tiek sniegti vietējā, reģionālā līmenī, nacionālā līmenī. Neaizmirsīsim, ka mēs piedzīvojam finanšu un ekonomisko krīzi, un Derosas kungs to jau pietiekami spilgti iezīmēja savā ievadrunā. Kopš 2007. gada, kad mēs runājam par Ferreiras ziņojumu, kad mēs vēl nepiedzīvojam finanšu krīzi, varbūt mēs uh, apspriedāmies nedaudz atšķirīgā gaisotnē. Mums noteikti ir jāgarantē šādu pakalpojumu, to sniegšanu pilsoņiem, un arī Lisabonas līgumā sociālās tirgus ekonomikas uh, princips ir uh, pietiekams skaidri minēts. 14. pantā Lisabonas līgumā tas ir pietiekami skaidri atrunāts. Mēs uzskatām, ka Derosas kunga pragmatiskā pieeja ir tā, kas mums būtu jāatbalsta, un mums eh, noteikti ir jāatbrīvojas no stereotipiem, uh, un mums tagad nevajadzētu dalību valstīm uzspiest uh, kaut kādas struktūras, kā tām organizēt pakalpojumu sniegšanu. Protams, uh, vajadzētu padomāt arī par uh, privātā sektora piesaistīšanu pakalpojumu sniegšanā, tas ir vienkārši jāgarantē, un mums arī ir rūpīgi jāsako tam, kāds progress ir ticis sasniegts. Un mums uh, ir arī jāsaprot, kādas bažas uh, pastāv to starpā, kas ir iesaistīti šajā darbā. Uh, Ir jābūt sociālajai iekļaušanai, efekti, efektivitātei, līdztiesībai un mēs eh, arī atbalstām Darosas kunga priekšlikumu izveidot tādu darba grupu. Mēs iesniegsim vairākus grozījumus. Derosas kungs, mēs vēlamies ar jums sadarboties, atbalstām jūsu pragmatisko pieeju runājot par tik svarīgu jautājumu eh, šajos eh, nemierīgajos laikos. Tas ir sektors, kas ir būtisks pilnīgi visiem, un mēs vēlamies, lai aizvien plašākām sabiedrības grupām būtu pieejama šāda pakalpojuma. Paldies Baštas kundzei, un tagad eh, Karim Delī no Zaļajiem lūdzu. Je voudrais euh, remercier. Paldies. Pirmkārt, es gribētu pateikties Derosas kungam par paveikto darbu. Viņš ļoti labi ir iekļāvis ziņojumā galvenos jautājumus, kas tika izcelt formā par vispārējās nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. Es šeit gribētu pieminēt vairākas idejas. Pirmkārt, mums ir jābūt ļoti vērīgiem. Dalību valstīm ir jāgarantē tas, ka tās uztur attiecīgo budžeta līmeni, kas ir veltīts vispārējās nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. Dalību valstīm jāuzņem saistības šo te budžetu nemainīt. Tālāk, ja mēs runājam par šo budžetu, tad es domāju, finanšu transakciju nodokļa ieviešana e, varētu būt tāds būtisks solis vispārējais nozīmes sociālo pakāpojumu finansēšanā domāju, ka jābūt ļoti vērīgiem arī kritēriju ieviešanā. E, kritērijiem jābūt kvalitatīviem, sociālajiem un vidējiem kritērijiem kas obligāti ir jāievēro dalību valstīm. Tie nebūs brīvprātīgi ievērojami, bet obligātie kriteriji, jo brīvprātīgi, kā mēs esam nu, novērojuši, nedarbojas. Bez tām ir nepieciešams, lai Eiropas tiesība aktos tiktu norādīts, ka vispārējais nozīmes sociālajie pakalpojumi, sēku, eh, ri, pakalpojumi tiek sniegti nevis tikai pēc tirgus pieprasījumu un nevis atkarībā no tirgus profila. Nē, pilsoņu dzīves kvalitāte ir atkarīga no tā, kādi ir šie sociālie pakalpojumi, un tādēļ tie ir jāsniedz neatkarīgi no tirgus. Vēl gribētu uzsvērt to, ka ir nepieciešams juridiski atzīt sadarbību starp teritoriālajām struktūrām, un šāda veida sadarbība ir jāveicina arī starp valsts un pašvaldību iestādēm. Ja mēs runājam par kvalitatīviem sociālajiem kritērijiem, tā teikt, ir jārunā par vienādu atalgojumu, par vienādu paveiktu darbu. Jautājums par direktīvu. Kādēļ tas rodas? Jūs zinat, ka par šiem jautājumiem mēs runājam jau daudzus gadus. Ko mēs darīsim pēc tam, kad būsim nobalsojuši par šo ziņojumu? Kāds konkrēts taustāms rezultāts būs piedāvājums pilsoņiem pēc šī ziņojuma tapšanas? Tas ir patiesais jautājums. Zaļo grupas vārdā es mēģināšu iesniegt grozījumus, kas atbild uz šiem te jautājumiem, kas, manuprāt, ir galvenie, ko nevar apiet. Ähm, Paldies! Ferberkungs arī vēlas izteikties, lūdzu. Děkuji. Já mám obavu, aby se z té zprávy... Paldies. Esmu noraizējies par to. Kaderosas kunga iesniegtais ziņojums nedrīkstētu kļūt tāds pārāk abstrakts vai izplūdis. Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka šādu pakalpojumu privatizācija neglābjami novedīs pie and also others? Okay. Vielleicht versuchen Puedo Sie einfach nochmal jetzt anzufangen und wir... Vai mēs varam sākt vēlreiz? Dobře, chci upozornit na to, že... Paldies. Es vēlējos pievērst jūsu uzmanību tam, ka mēs šeit galvenokārt runājam par eh, vispārējas nozīmes pakalpojumu privatizāciju. Un privatizācija neglābjam noved pie pakalpojumu pasliktināšanās un satārdzināšanās. Protams, ja jūs ražojat preces, vienmēr uh, pastāv svārstības uh, eh, pieprasījumu jomā. Uh, bet, eh, piemēram, apvienotajā karalistā eh, sākās privatizācija un tā neglābjami noveda pie tā, ka situācija pasliktinājās. Tieši tādēļ es nevēlētos, lai Derosas kungas ziņojumu sagaidītu tāds pats liktenis kā citus ziņojumus, proti, ka tas ir galīgi neskaidrs un izplūdes. Paldies! Eh, Žakai kundze, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu uh, sveikt Daroskungu ar labi paveiktu darbu. Mums jau darba grupā, pastāvīgajā darba grupā ir bijis iespējas spriest par to. Tā ir darba grupa, kurā piedalās Eiropas ārotbiedrības un Eiropas parlamenta delegācija. Debatas mm, bija ārkārtīgi bagātīgas, un to rezultātu arī atspoguļojas Deroskunga ziņojumā. Es pilnībā atbalstu to, ko teica Bastos kundze. To, ko Karina Madelī teica, manuprāt, tiešām ir jāuzmanās Eiropā. Mēs nevaram prasīt visu dalību valstīm. Mēs nevaram teikt, bu, na, dalību valstu budžeti ir labāk jāpārvalda, tiem ir labāk jābūt līdzsvarotiem. Ja nebūs šāda te līdzsvara, tad mēs ķersimies pie sankcijām, izmantojot Eiropas sociālo fondu, tā kā šorīt mēs to diskutējam. Ir vajadzīgs, lai dalību valstis pašas uzņemas uzturēt šos te vispārējais nozīmes sociālās pakalpojumus noteiktā līmenī. Ja mēs gribam, lai Eiropu uztver nopietni, tad mēs nevaram prasīt visu no dalību valstīm. Uh, mēs varam šeit vienoties par patiesiem vispārējais nozīmes pakalpojumiem, kas ir patiesi labi pakalpojumi gan vi, lauku vidē, gan pilsētās. Uh, par šo jautājumu ar referentu esam runājuši par šīm pilsētvidas lauku vidas atšķirību, bet mēs nevaram izdarīt milzīgu spiedienu visās plāksnēs, jo savādāk tas šīs ierocis pavērsīsies pret pašiem pilsoņiem un arī pret to, kā viņi uztver Eiropas Savienību. Būsim realistiski. Jets. Paldies! Es tagad labprāt dotu vārdu komisijas pārstāvēju. Končētas Kortēras kundzei. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Paldies, priekšsādātais kundze. Pirmām kārtām vēlējos uzslavēt Rosas kungu par viņa sagatavoto mm, saistošo un uh, saskaņoto ziņojumu. Viņš ir ļoti labi veicis uh, sociālo pakalpojumu jomas uh, analīzi. Mēs ar ļoti lielu interesi sekosim debatēm, kas norisināsies par šo ziņojumu arī nākotnē. Mēs piekrītam, ka sociālie pakalpojumi īstenībā atrodas uh, Eiropas uh, sabiedrības pamatā. Uh, mēs atceramies uh, 2007. gada paziņojumu, kur tika definēti mērķi un principi, kā organizēt sociālos pakalpojumus. Protams, pa, pakalpojumiem ir arī tāda preventīva un saliedējuša uh, loma, kas uh, uh ļoti daudz nozīmē tieši pilsoņiem. Un kā Andora kungs vairākas reizes ir atkārtojis, sociālajā pakalpojumā nav izmaksas, bet gan investīcijas Eiropas Savienībā. Un es ar gandarījumu secinu, ka šie uh, ieteikumi ir ņemti vērā Derosas kunga ziņojumā. Un es ceru, ka referents atradīs vienprātību. Tas patiešām ir izšķirīgi svarīgi. Vēlējos jums atgādināt, ka sociāla pakalpojuma organizēšana un finansēšana pirmām kārtām ir dalība valsts valstu ziņā. Bet, protams, komisija dalību valstīm var palīdzēt uh, organizēt uh, tādus sociālos pakalpojumus, kas ir uh, līdztiesīgi, vienaldzīgi un pietiekami efektīvi. Mēs runājam arī par sociālās uh, aizsardzības uh, darba grupu, mēs uh, vēlamies strādāt uh, tā kā eh, runā eh, Derosas kungs parūpējoties arī par šāda brīvprātīgā kvalitātes ietvara īstenošanu. Tālāk mēs palīdzām dalību valstu varas iestādēm labāk pārņemt Eiropas Savienības līgumdošanu, runājot par valsts pasūtījumu, finansējumu piesaistīšanu, lai šie pakalpojumi tiks sniegt pēc iespējas labāk saskaņā ar uh, ekonomiskajām aktivitātēm. Uh, Kā mēs to īsti veicam? 2007. gadā mēs a, publicējam dokumentus par valsts pasūtījumu, un ir arī tādi interaktīvi informācijas pakalpojumi, cilvēki, pilsoņi, iestāžu darbinieki, tur var uzdot jautājumus, uz kuriem mēs a, sniedzam atbildes. Tagad ir izdots a, tā, tāda tā, kā rokas grāmata, kur ir ļoti plaša informācija par visiem noteikumiem, arī uz iekšējā tirgus noteikumiem. Uh, drīz ir paredzēts uh, ieviest iniciatīvas arī vietējām iestādēm, lai tās Eiropas Savienības noteikums varētu transponēt vienkāršāk. Es domāju, ka ziņojums nāk īstajā brīdī, jo komisija tieši tagad domā par divu būtiskāko uh, dienestu reformēšanu, par divu būtiskāko līkumu uh, reformēšanu, proti runājot par valsts uh, atbalsta sniegšanu un valsts iepirkumu. Uh, Mēs esam uzsākuši tādas ļoti plašas konsultācijas par valsts iepirkumu. Pirms dažām nedēļām dienas gaismu ieraudzīja arī zaļā grāmata, un tieši tādēļ ir ārkārtīgi interesanti iepazīties ar Eiropas parlamentu priekšlikumiem, klausīties šajās debatēs, un vairāk priekšlikumi jau ir iekļauti ziņojuma tekstā. Uh, ir ļoti interesanti eh, pavērot, kur īsti būs šie saskars punkti, par kuriem varēs atrast konsensusu. Un es saprotu, ka Deroskungs nebūs eh, varbūt pārsteigts par to, ka mēs esam nedaudz eh, Eh, skeptiski noskaņoti pret šo augstā līmeņa ieinteresēto pušu darba grupas izveidi. Kā jau Andora kungs vairākas reizes ir minējis, viņam eh, praktiskāk eh, šķiet izmantot jau esošās struktūras. Mēs nepiekrītam ka šie pakalpojumi nebūtu pietiekami caurskatāmi un vispār. Of EU rules on social services Eh, jo mēs uzskatām, ka ārotbiedrība fórums darbojas pietiekam labi, tas ir caurskatāms un atklāts, un ir eh, bijis arī paziņojums, kas bija ļoti konsekvents un atklāts, jūs par to arī e, balsojāt, un sociālās kohēzijas komitejā turpināsies debates par noteikumu piemērošanu. Es domāju, ka šis ir īstais brīdis, lai organizētu debates, un mēs uh, gaidām arī nākamos dokumentus uh, jau visai drīz. Liels paldies, turpin priekšsēdētāji, paldies komisijas pārstāvē, un tagad došu vārdu noslēgumā Derosas kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Īstenībā man nav daudz ko piemetināt, jo, protams, ka deputātiem vēl ir jākonsultējas ar savām politiskajām grupām, vēl ir jāizkristalizē galvenās idejas, domgraudis. Protams, būšu ļoti priecīgs tikties ar visu grupu pārstāvjiem, lai diskutētu par šiem jautājumiem. Esmu patiešām gandarīts, ka viss, kas izteicās, uzslavēja ziņojumu. Un es pietiekami ilgi esmu strādājis šajā komitejā, lai zinātu, ka nestoties cik labu ziņojumu jūs sagatavosiet, vienmēr būs kāds, kas to kritizēs, vienmēr kāds uh, kritiķis atradīsies. Bet nu šoreiz tā nenotika, tādēļ <clears throat> eh, es ceru, ka mēs varēsim eh, izvairīties no iekrišanas lamatās, proti, ka mēs sagatavosim tādu ziņojumu, kas eh, nebūs jēgpilns, kā to minēja Fārbra kungs, kas beigās, nu, uh, nerezultēsies ar konkrētiem panākumiem. Mums ir jāparūpējas par uh, šādas pievienotās vērtības piešķiršanu, mums ir jāparūpējas par iesaistīto pušu interesēm, jo viņi jau arī no mums kaut ko sagaida. Un pateicoties koplēmumu procedūrai, kas ir uh, tagad piešķirt mums vairākās jomās, mēs arī varam savu artavu tajā visā ienest. Es augstu vērtēju to, ko teica komisijas pārstāve. Protams, es saprotu ka komisija ir visai rezervēt noskaņot pret darba grupas izveidi. Nu, es nedomāju, ka tas būtu tāds milzīgs šķērslis. Mēs apzināmies, ka ir nepieciešams izveidot konkrētu struktūru, kas varētu šos jautājumus risināt. Es domāju, ka arotbiedrību fórums, neskatoties arotbiedrību padome, īstenībā neļauj iesaistīties pietiekam daudzām ieinteresētajām pusēm. Tā nav tik iesaistoša. Un e, patiešām bū, nav pietiekami tikai dažreiz uzaicināt nelielu saujiņu iesaistīto pušu. Ja mēs vēlamies izveidot tādu pietiekami dinamisku mehānismu, ir jābūt šādai regulārai atgriezeniskajai saiknei, ir jābūt um, komunikācijai, saziņai eh, starp eh, visiem līmeņiem. Un eh, tieši tādēļ ir jābūt šādam dzīvīgam, darboties spējīgam mehānismam. Un tas varbūt varētu būt, tā varētu būt viena no galvenajām domām šajā ziņojumā. Mums ir jāparūpējas par šādu interakciju, uh, Es, protams, nemēģinu nevienam neko uzspiest, bet es saprotu, ka šim mehānismam ir jābūt uh, atklātam, caurskatāmam un iesaistošam. Savādāk tas nebūs uh, darboties spējīgs. Kaut kāda grupa sēdēs aiz slēgtām durvīm, uh, paši spriedīs savā starpā un tur nebūs uh, šī dzīvīguma, tur nebūs dinamikas. Bet tā tam vajadzētu būt. Protams, mēs par to varam vēl apspriesties eh, tā plašāk. Es jau eh, saņēmu atbildes, eh, reakcijas no vairākiem, no vairākām iesaistītajām pusēm, un bija patiešām tādi ārkārtīgi interesanti komentāri. Dažus no tiem es varēšu pārņemt, dažus nē, bet, nu jā, tā tas darba gaitā notiek kad ir grozījuma iesniegšanas termiņš 23. datums, 23. marts. Nu jā, tas vairs nav aiz kalniem tā tad tagad sāksies īstais darbs. Paldies! Paldies, turpiem priekšsēdētāji. Es tieši to vēlējos teikt, bet paldies Derosas kungam, paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs, un tagad nosaukšu mūsu kalendāru. Nākamajā nedēļā, 23. martā, ir jāiesniedz grozījumi, un debates par grozījumiem notiks 13. un 14. aprīlī. 24. aprīlī un 24. 25. maijā mēs balsosim par grozījumiem, un plenārsēdē šo ziņojumu ir paredzēts izskatīt jūnijā. Tagad esam noslēguši darbu pie šī darba kārtības punkta, un tagad pievērsīsimies 32. darba ņēmēju pārvietošanās brīvība eh, Eiropas Savienībā un tās veicināšana. Referents ir Ungurēnija kundze, kungs, un lūdzu jums vārds. Thank you, Madam Chair. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šajā ziņojumā mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu, kas ir svarīgs visiem. Es domāju, jūs man piekritīsiet, proti par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību vairāk nekā desmit gadus Eiropas Savienībā mēs esam runājuši gan par labumiem, ko dod iekšējais tirgs, gan arī par izaicinājumiem. Šajā tirgu ir piecas kustības brīvības - kapitāla brīvība, cilvēku, pakalpojumu, preču pārvietošanās brīvība un strādājošo pārvietošanās brīvība. Šodien mēs joprojām debatējam par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos. Uh, Eh, it kā apšaubot tos sasniegums, kas bijuši līdz šim. Kom, pēc komisijas paziņojuma šīs te problēmas par mi mi migrējošiem strādājošiem ir vēl skaidrāk saskatāmas. Eiropas komisija ļoti skaidri apraksta patreizējo situāciju. Taču jāsaka, ka nekādus īpašus pasākumus tas neiesaka, kā uzlabot šo situāciju. Uh, Līdz ar to mans ziņojums lielā mērā ir vērsts uz to, ka mēs definējam aktuālākās problēmas un arī piedāvājam risinājumus. Mans galvenais mērķis šajā ziņojumā bija paskaidrot, kāpēc Eiropas Savienībai nevajadzētu baidīties no tā, ka dalību valstīs varētu rasties kaut kāda darba tirgus izkropļuma, piemēram, varētu zust darba vietas tajā brīdī, kad tiks nojaukts viss barjeras pārvietošanai. Nav nekāda sociālā un ekonomiskā pamatojuma šādu barjeru saglabāšanai. Deros kungs, es domāju, ka m, mm, te nav runa par politiku un ideoloģiju, tā ir vistīrākā ekonomika vesela virkne Eiropas komisijas dokumentu un datu izklāstu ļoti detalizēti mums parāda, kā darba spēka mobilitāte dod pozitīvu efektu Eiropas Savienības attīstībai ekonomiskā. Un tādēļ, es domāju, nav jēgas baidīties par to, ka nākotnē no austrumiem ieplūdīs milzīgas darba spēku armija rietumos. Uh, Pirmkārt, tādēļ, ka pārcelšanās no vienas valsts uz citu prasa papildus ieguldījums, jaunas valodas apguvi, iekļaušanos jaunā kultūrā. Tas nozīmē, ka šī pārcelšanās nebūtu nav viegli ikvienam. Otrakārt, tie, kas pārvietojas, maina dzīves vietu, darba um, nolūkos, parasti nekļūst par nastu, nē, viņi drīzāk aizpilda kaut kādas tukšās vietas darba tirgu. Pamata likumdošana šajā jomā ir divas direktīvas - 38. un 36. direktīva. Abas ir ārkārtīgi svarīgas jo tajās ir runa par to, kā varētu nojaukt barjeras par ģimenes locekļu pievieš, pievienošanu strādājušiem un kvalifikācijas dokumentu atzīšanu. Es gribētu pasvītrot to, ka ir pozitīvi jāmenedžē patreizējā um, darba spēka kustība ir jāuzlabo dalību valstu likumdošana un Eiropas stratēģiju. Tie ir, tās ir idejas, par kurām mēs esam diskusijās ar komisiju jau vienojušies. Vēl kāds elements, ko es atspogļoju šajā ziņojumā darba ņēmēja brīvu pārvietošanās eh, būs laba tad, ja būs labi koordinēta darba politika, darba tirgus politika un izglītības, eh, sociālās drošības un nodokļu politika. Ja nebūs šīs saskaņotības, tad radīsies atkal jauni šķēršļi tiem cilvēkiem, kas grib strādāt citās valstīs. Vēl gribētu piebilst, ka mani zināmā mērā satrauc tie, tas, kā e, Eiropas 2020. gada stratēģija varētu ietekmēt darba spēka kustību. Es domāju, ka kustība un pārvietošanās būtu visnotaļ atbalstāma, un šīs atbalsts būtu kaut kādā veidā jāiekļauj arī Eiropa 2020 stratēģijā. Geogrāfiskā un profesionālā mobilitāte ir ļoti svarīga. Ir nepieciešama mobilitātes mērķi šajā stratēģijā. Domāju, ka darba vietu radītāji tādi kā MVU, e, formālā un neformālā izglītība ir jāizceļ vairāk šajā stratēģijā. Tāpat mums jāapzinās, kas ir mūsu īstie sabiedrotie un kas ir mūsu oponenti šajā kustībā. Manuprāt, nevajadzīga administratīvo barjeru nojaukšana noteikti ir jāpadara vēl par vienu no mūsu prioritātēm. Tas arī ir galvenais, ko es gribēju teikt savā ziņojumā. Es ar lielu prieku ieklausīšos kolēģu viedokļos. Pagaidām paldies par uzmanību. Paldies, tagad došu vārdu ēnu referentiem no sociāla demokrātu grupas uh, Vilēnija Linkevičūte. Es ceru, ka pareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Okay. Paldies, mans vārds ir vieglāks nekā uzvārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies referentu kungam un Grijānu kungam. Es atbalstu viņa ziņojumā iekļautās galvenās idejas un arī pasākums, ko viņš iesaka situācijas uzlabošanai. Mēs visi piekrītam tam, ka brīva darba ņēmēja pārvietošanās ir viena no galvenajām brīvībām Eiropas pilsoņu rīcībā. Nevajadzētu būt nekādai diskriminācijai šajā jomā. Tie strādājošie, kas pārceļas no vienas darba dalībvalsts uz citu, viņiem būtu jāpiešķir vienādas tiesības visur vai tās ir sociālās, izglītības, veselības aprūpas tiesības vai kādas citas. Visiem šiem cilvēkiem ir jābauda vienādas iespējas, eh, un ne tikai viņiem pašiem, bet arī viņu ģimenes locekļiem ir jābūt šādām iespējām. Taču ir jāskatās, kas notiek realitātē. Diemžēl šobrīd mēs redzam, ka bieži tiek pārkāptas šīs tiesības. Ļoti bieži cilvēki, kas ierodas no citas dalību valsts, strādā mm, un tiek diskriminēti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, tādēļ, ka viņi nezina savas jaunās eh, mītnes vietas valodu, viņi pietiekami labi nepārzina juridisko sistēmu un likumu šajā valstī, viņiem diezgan sarežģīts adaptācijas periods sākumā, un darba devēja ļaunprātīgi izmanto šīs te, eh, šos te trūkumus. Šiem iebraucējiem ir zemākas algas un nav arī nekādu sociālo garantiju. Es esmu ļoti nobežījusies par šīm problēmām. Savulaik strādāju sociālo lietu ministrijā Lietuvā un saskāros ar šīm problēmām. Mani ļoti satrauc tas, ka šie cilvēki bieži vien tiek nodarbināti nelegāli vai arī tiek iesaistīti tādā puslegālā uh, ekonomiskā darbībā. Manuprāt, cīņa pret šādu nelegālo vai puslegālo nodarbinātību ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem, jo nelegālie strādājošie rada dalībvalstīm zaudējumus. Viņi nemaksā nodokļus, piemēram, un viņiem pašiem arī nav nekādu sociālo garantiju. Un tādēļ pret šo parādību būtu jācīnās. Vēl kāda lieta. Pilnībā piekrīt referentam kurš teica, ka ir pienācis īstais laiks sākt debatas par to, vai mums ir vajadzīgi vēl kādu pārejas periodu brīvai darba ņēmēju kustībai. Astoņas dalībvalsts savulaik noteica šos te pārejas periodus, tie tuvojas beigām, bet Rumānija un Bulgārija joprojām uz to ir attiecināmi šie te pārejas periodi. Komisijas dažādi pētījumi liecina par to, ka tās dalību valstis, kurās nebija šī pārējais perioda, nebūtu nav vīlušās un tās nesūdzas par strādājošiem, kas ieradušies pie viņiem strādāt no jaunajām dalību valstīm. Manuprāt, šo pieredzi varētu papētīt tās dalību valsts, kurās joprojām ir spēkā šis pārējais periods. Es domāju, ka mums nevajadzētu baidīties no tā, ka mēs pārskatām iestājas, iestājas līgumus. Tas ir svarīgi vēl vienu iemeslu dēļ. Mēs bieži vien dzirdam tādu viedokli, ka Eiropas Savienība it kā nesot vienota ģimene, viena saime. rodas iespējas, ka Eiropas Savienība ir zināmā mērā divkosīga. Ir daži pilsoņi, kas it kā ir labāki salīdzinot ar citiem pilsoņiem, kas nāk no konkrētām dalību valstīm. Uh, Es domāju, ka šo attieksmi vajadzētu pārskatīt. Mēs varētu uzdot rakstisku jautājumu Andor kungam. Es uzdevu šo jautājumu un saņēmu atbildi pirms pāris mēnešiem. Andor kungs atbildēja ka Eiropas komisija aicina dalību valstis pārskatīt pārejas posma noteikumus uh, attiecībā uz darba ņēmēju pārvietošanās brīvību šīs te brīvības ieviešana dot savu ieguldījumu ekonomiskajai atlapšanai no krīzes, dodot ekonomisko stabilitātu un sociālo labklājību iedzīvotājiem. Tāda ir man komentāri par šo ziņojumu projektu. Ir vēl kāda praktiska lieta, ko vēlējos pieminēt. Varētu domāt, ka ir ļoti viegli pārcelties, dzīvot un strādāt no vienas dalībvalsts uz citu. Nu, par to viedokļi dalās. Eiropas komisijas paziņojumā ir dažādi skaitļi, statistikas dati, kas liecina par to, ka ir ļoti maza cilvēku proporcija, kas dzīvo kādā citā valstī, nevis viņa izcelsmes valstī. Bet, protams, ka situācijas dalību valstīs ir atšķirīgas. Nu, piemēram, ja mēs runājam par kādu mazu dalību valsti, piemēram, par Lietuvu, apmēram 100 tūkstoši cilvēku, kas ir darbspējīgā vecumā, ir izbraukuši no Lietuvas. Šāda te emigrācija būtiski ietekmē situāciju uz vietas. Mums vajadzētu strādāt kopā ar komisiju, ar padomi, mēģinot apzināt paraugu praksi un parādīt, kādi ir tie labumi, ko brīva strādājušo pārvietošanos dod dalību valstīm. Mums vajadzētu mēģināt pierādīt, ka visi būs ieguvēji, ja šī kustība tiešām būs brīva. Paldies! Eh. Paldies! Tagad Kornelis Sēms kundze zaļo vārdā lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētā. Es gribētu pateikties referentam par ziņojumu Es esmu ārkārtīgi apmierināta ar ziņojumu 14. punktu, kurā tiek pieprasīta pārējais barjeru nojaukšana. Es esmu no Nīderlandes, un pie mums joprojām pastāv šīs te barjeras. Mēs neesam vienīgā dalība valsts. Šo barjeru pastāvēšanu noved pie strādājušu eksploatācijas pastāv tā sauktā baltā verdzība, nekā citādi to nevar nosaukt. Tas ir patiešām briesmīgi. Ziņojumā ir teikts, ka ir nepieciešams uzsvērt mobilitātes pozitīvos efektus. Tas ir, manuprāt, lieliski. No otras puses, mums ir jāpēta arī pārējas posma pasākuma negatīvā ietekme. Tagad mēs sākam runāt par Horvātijas iestāju Eiropas Savienībā. Es esmu diezgan pārliecināta, ka Nīderlandes valdība atkal prasīs pārējas pasākumu ieviešanu attiecībā uz Horvātijas pilsoņiem. Lai gan tam nav pilnīgi nekādas jēgas ieviest šādus pārējais pasākums un pagaidu ierobežojumus. Es domāju, ka mums ir jāpasaka šajā ziņojumā, ka tā nebūtu nav laba doma. Šeit ir uzskaitīta vesela virkne būtisku uh, barjeru mobilitātei, taču dažas tomēr iztrūkst šajā sarakstā. Nu, piemēram, uh, viendzimumu laulību atzīšana un partnerattiecību atzīšana, ja ir viendzimumu uh, pārstāvi. Tas arī varētu būt, tā ir barjera. Bez tam arī transseksuāļiem ir joprojām grūtāk saņemt dokumentus, kas atspogļo viņu jauno dzimumu atsevišķās dalību valstīs. Tālāk jārunā ir arī par diskrimināciju uh, atsevišķos gadījumos, kad cilvēks strādā citā dalību valstī. Nīderlanda šeit atkal ir viena no sliktākās prakses paraugiem. Uh, Rumānijas vai Bulgārijas strādnieki bieži tiek saukti par poļiem, un polis jau kļūst par tādu tā kā lemvārdu. Es domāju, ka šāda attieksme būtu jāapkaro Eiropas Savienībā pavisam nopietni. Tālāk. Manuprāt, šobrīd, kad runājam par taupības pasākumiem, it visur mums ir e, jāapkaro parādība, ka dažās valstīs E, tiek samazināts pensijas vai sociālās tiesības tiem cilvēkiem, kas atgriežas savā valstī pēc tam, kad ir strādājuši citā valstī. Piemēram, dažas dalību valstis ir pienākuši pie secinājuma, ka tikai tie cilvēki, kas visu mūžu maksājuši nodokļus savā valstī, varēs saņemt sociālos labumus. Tas nav pareizi. Pēdējais. Uh, mums noteikti ir jāpiemina tas, ka cilvēks zaudē tiesības balsot valsts parlamentu vēlēšanās, ja viņš strādā ārzemēs. Tā tas nedrīkstētu būt. Dažās dalību valstīs ir pat ļoti grūti piedalīties Eiropas parlamentu vēlēšanās, un tas ir absurds, jo šie cilvēki taču dzīvo Eiropas Savienībā, lai arī kurā valstī viņi būtu. Es ar lielu priebošos ar referentu un iesniegšu vēl uh, vairākus grozījumus, lai ziņojums iegūtu konkrētāks aprises. Paldies. Paldies, Turunens kundze, lūdzu. Okay, I use the same microphone. Paldies, es izmantošu to pašu mikrofonu. Lies paldies referentam par šo ziņojumu. Man arī ir pāris komentāru. Manuprāt, ir pareizi e, galveno vērību pievērst barjerām. Taču, manuprāt, mums ir vajadzīgs arī uzlabot tās teksta daļas, kas runā par migrējošo cilvēku aizsardzību Manuprāt, daudzās valstīs ir ļoti labi zināms, ka šie te strādnieki no citām valstīm bieži vien netiek aizsargāti pietiekami labi, un viņi nokļūst tādā kā um, darba tirgus apakšējā slānī. Vajadzētu uzsvērt to, ka migrācija, mi, migrācijas procesa gaitā vajadzētu tomēr saglabāt cilvēku cieņu. Uzņemšanas, uzņēmēju valsts apstākļi nedrīkst atšķirties um, attiecībā pret strādājošiem, kas ir iebraukuši no citurienes. Nīderlandē, piemēram, vienādi vajadzētu izturēties pret Nīderlandiešu strādājušiem un arī pret tiem, kas iebraukuši no citām valstīm. Tas ir vēl tāds aspekts, kur noteikti vajadzētu izgaismot šajā ziņojumā vairāk. Diemžēl šobrīd pastāv problēmas šajā jomā. Mm, bieži vien šie te iebraucēji netiek uzņemti ar pārāk lielu cieņu. Viņi var saņemt arī sliktākas algas un sliktākus darba apstākļus. Es uzskatu, ka ziņojuma projekts ir ļoti labs sākuma punkts un neapšaubām šī tēma mums visiem komitejā svarīga. Is... E- Paldies tagad Elizabet Moranšartie lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties referentam Unguriānu kungam par paveikto darbu. Man šķiet ļoti kvalitatīvs ir šis ziņojuma projekts. Mm, arī tas ir vērsts ļoti pareizā virzienā es esmu par to, lai mēs atbalstītu pārvietošanās brīvības idejas. Mums visiem Eiropas Savienības iekšienē tā ir nepieciešama, šī pārvietošanās. Un, manuprāt, Mums ir jābūt ļoti pozitīvi un konstruktīvi noskaņotiem attiecībā uz tiem darbņēmējiem, kas pārvietojas nav jārunā par to, ka mēs viņus aizsargājam. Nē, jārunā par to, ka, lai radītu tādus apstākļus, ka cilvēki, kas e, nolem šo te, nolem pārvietoties, e, viņi dod papildus vērtību. Mums ir jāspēj atzīt strādājošo. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju ir problēmas ar vācu tulkojumu. Uh, mēs pārbaudīsim nedaudz, kā darbojas sistēma, runātāji varētu turpināt. Jā, runātāji turpina. Manuprāt, mums ir jāatzīst tas, ka ir kaut kāda papildus vērtība, ja cilvēki pārbrauc no vienas valsts uz citu, jo mēs jau šeit nerunājam par, tikai par ārkārtīgi veiksmīgi, ar, ar labu diplomu īpašniekiem, nē. Es domāju, ka, ja jums nekas nav pretī, tad mēs varētu šeit vēl vienu papildus argumentu pieminēt. Un šis arguments ir tāds, ka ir jāatzīst cilvēku iegūtās kompetences e, šīs te pārvietošanās rezultātā. Cilvēks, kurš ir pastrādājis vairāk nekā vienā dalībvalstī, ir pavērs sev jaunus apvāršņus, viņš ir parādījis, ka viņš var adaptēties, viņš ir apguvis kaut ko jaunu, un es gribētu uh, Mm, runāt šeit par kompetenču atzīšanu un par papildus kompetenču un iemaņu ieguvi, kad šis cilvēks ir strādājis citur. Mm, šī mobilitāte mm, kā tāds izglītības elements ir jāatzīst. Manuprāt, šādu papildus grozījumu mēs varētu iesniegt, lai šo ideju ieviestu ziņojumā. nav jārunā tikai par aizsardzību, ir jārunā arī par tādu kā valorizāciju vai izcelšanu, ka šie strādājošie ir ieguvuši papildus kom, spējas. Paldies! Nākamā Tīmērs kundze un pēc tam Derosas kungs. Ainas, paldies priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlējos pateikties par eh, šo ziņojumu projektu, un eh, tas ir ļoti labs atspērienu punkts. Eh, mēs uz tā balstoties varam diskutēt sākumā mūsu komitejā un pēc tam izstrādāt skaidru pozīciju visā parlamentā. Ēnu referents sākumā bija Higinsa kungs, bet viņu ievēlēja īru parlamentā, līdz ar to es pēc tam kļuvu par ēnu referenti. Uh, Es eh, vēlējos eh, eh, tikai varbūt padalīties īsumā savās pārdomās. Papildinot kolēģi teikto, es mēģinātu es vēlētos uzzināt, kādas ir iespējas uzstādīt konkrētas prasības dalību valstīm. It sevišķi ņemot vērā to, ka šādu brīvu pārvietošanos varētu ieviest arī tajās valstīs, kas joprojām bija pieprasījušas atkāpi. Mēs it sevišķi runājam par to, cik lielā mērā tiek uh, ievērota attiecīgā valstu judikatūra un cik uh, daudz dalībvalsts uz to atsaucas. Protams, ir jāparūpējas, lai cilvēki saņemtu arī vienādu atalgojumu un varētu darboties normālos apstākļos. Mums ir jārunā arī par atsevišķu dalību valstu uh, Eh, datiem, kas tiek piedāvāti statistikai. Mēs runājam par nosūtītajiem darbiniekiem. Ir patiešām jāredz šādi statistikas eh, bāze, lai mēs varētu arī analizēt, vai šiem cilvēkiem, piemēram, tiek izmaksāts vismaz minimālās algas un. Runājot par to, eh, kādas ir dalībvalstu valstu Mm, tiesības un eh, kādas ir šo darbinieku saistības, ja viņi, piemēram, dalību valstī uzturas ilgāk par trim mēnešiem, vai viņiem ir jāveic iemaksas sociālās apdrošināšanas sistēmās. Runājot par Eiropas Savienību, es labprāt ņemtu vērā to priekšlikumu, ko minēja kāda kolēģe, proti, ka, ja runājot par vienzimumā cilvēku laulību un partneru attiecībām, arī šeit ir jābūt skaidrībai un uh, vajadzētu izprast, eh, cik lielā mērā arī šie cilvēki var baudīt sev pienākošās pamattiesības, vai tas ir eh, spēkā visā Eiropas Savienībā. Kas man šķita uzkrītoši, runājot par šo jautājumu, es konstatēju, ka vairākās dalību valstīs par to gandrīz netiek runāts vai izvairās runāt par diskriminācijas izskaušanu pret Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem jo tiek runāts, ka nesot vairs nekādu izņēmumu attiecībā pret valstīm, kas Eiropas Savienībā iestājas 2004. gadā, protams, vienmēr jau var atrunāties un teikt, ka ir divas valstis, pret kurām eh, šādi ierobežojumi joprojām ir spēkā. Es eh, kolēģiem un kolēģiem komitejā lūgtu beidzot skaidru un gaišu pieprasīt, lai šādai diskriminācijai tiktu pielikts punkts. Paldies! Monsieur Drozā. Paldies, Derosas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man arī ir pāris komentāri. Šīs debates zināmā mērā sasaucas ar iepriekšējo punktu par vispārējās nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. Tiem strādājošiem, kas ir vairāk mobīli, ir nepieciešama pieeja visiem šiem vispārīgiem pakalpojumiem, tīpaši, ja viņi dzīvo citā valstī. Es domāju, ziņojumā pietiekami nav izcelts jautājums par strādājošo darbinieku ģimenēm, ja pārvietojas eh, šie cilvēki. Vai mēs uzskatām, ka Eh, darba ņēmējiem būtu jāpa, jāpārbrauc no vienas valsts uz citu vieniem pašiem, jeb ar ģimeni. Jāņem vērā tas, ka ne jau visi šie strādājošie ir neprecējušies bez jebkādām saistībām, bez bērniem, bez vecākiem, vecākiem, kas ir zināmā vecumā un tā tālāk. Tas ir noteikti jautājums, kas šeit būtu atspoguļojums. Vēl kāda lieta. Es esmu no īrijas, un īrija ir viena no tām valstīm, kas neieviesa nekādus pagaidu ierobežojumus un pārējais posmu strādājošiem no jaunajām dalību valstīm, kas iestājas 2004. gadā. Un jāsaka, ka visumā mūsu pieredze ir visnotaļ pozitīva. Simtiem tūkstoši strādājošo pie mums ieradās no citām dalību valstīm, lai strādātu īrijā. Taču jāsaka, ka bija daži no šiem cilvēkiem, kurus nežēlīgi eksploatēja. Viņi dzīvoja kaut kādos šķūņos, viņi netika atalgoti tāpat kā citi cilvēki par tādu pašu darbu. Tāpat arī drošības un veselības apstākļi, santāri apstākļi, kādos viņi dzīvoja, bija nepieņemami šie cilvēki biežāk saskārās ar negadījumiem darba vietā, tādēļ, ka nebija nekādas aizsardzības. Es domāju, ka runājot par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, noteikti jārunā par to, ka dalību valstīs ir nepieciešams darba inspekcijas procedūras, kas ir izstrādāts un kas, kas ir jāievieš. Un tieši šāda inspekcija varētu konstatēt, ka no ārzemēm iebrauc strādājušais īrijā, piemēram, tiek aizsargāts, lai viņa darba apstākļi būtu pietiekami droši, neapdraudētu viņa dzīvību vai veselību, un tāpat arī, lai šim cilvēkam tiktu maksāta adekvāta alga par paveikto darbu. Tajā laikā, kad mēs atvērām darba tirgu jaunajām dalību valstīm, e, mums Tolēk iespējams bija uh, vairāk šo te cilvēku, kas iebrauc strādāt pie mums dažādos darbos nekā inspekcija. Es nerunāju šeit par pārmērīgu birokrātisko aparātu. Es vienkārši gribētu parūpēties par to, lai cilvēki, kas vēlas pārcelties citu dalību, dalību valsti un gūt pieredzi strādājot vai izglītojoties tur, nenokļūstu tādos apstākļos, kas nav cilvēku cienīgi un piemērot mūsdienām. Paldies! Es saprotu, ka esam uzaicinājuši izteikties visus, kas gribēja šajās debatēs runāt. Došu vārdu atkal referentam, bet pirms tam es saprotu, ka grib izteikties komisijas pārstāvs. Es negribu, vai tas būs Dimitrijus kungs vai Felī kungs. Kurš no jums uzstāsies? Mani sauc Marko Feri un es labprāt runāšu. Es esmu uh, jūras nodaļas vadītāja vietnieks. Tad mēs nodarbojamies tieši ar brīvo strādājušo kustību. Uh, 68. gadā un 83. gadā tika pieņemtas direktīvas, un toreiz tika nolēmts, ka kopā ar šo te juridisko mašīnu ir nepieciešama arī Uh, nepieciešams arī dalībvalstu sadarbība, lai šo mērķi sasniegt par darbu strādājošo pārvietošanos. Pirmkārt, paldies referentam par interesanto visaptvarošo ziņojumu. Man ir trīs īsi komentāri. Pirmais. Uh, Vienkārši gribu informēt, ka šobrīd mēs strādājam pie EURES reformas e, ar mērķi izveidot ekonomisko instrumentu. Un tas pilnībā saskan ar jūsu ziņojumu. Mēs analizējam uzņēmumu vajadzības. Krīze no, ir radījusi lielāku bezdarbu, bet arī jaunas vakances darba vietas. Ir uzņēmumi, kas meklē cilvēkus tieši ar konkrētu kvalifikāciju un um, prasmēm. Mēs runājam par šī instrumenta reformēšanu, lai tas labāk kalpotu darba tirgumu un lai tas būtu saskaņots ar stratēģiju Eiropa 2020. Mans otrs komentārs ir par to, ka eures reforma nozīmē arī sagatavošanās e, instrumentu ieviešanu eiro job, piemēram, ko apstiprināja e, Eiropas parlaments, eiro jūs. E, Tas ir jauniešiem veltīts instruments, kas palīdzēs jauniešiem strādāt ārzemēs. Um, šie cilvēki ir no maziem vidējiem uzņēmumiem, piemēram, un viņi var strādāt mazos vidējos uzņēmumos, un Eiropas fondi varētu tikt izmantoti, piemēram, valoda apmācīšanā. Trešais komentārs. Šobrīd mēs runājam par partneru loka palielināšanos eures. Šobrīd tie ir valsts nodarbinātības dienestu pārstāv, kas piedalās eures, bet tas neatspoguļo darba tirgus realitāti, jo darba tirgu ir daudz citu aktieru, kas varētu palīdzēt uh, atrast darba vietas, piemēram, privāti darba iekārtošanās biroja, nevalstiskā organizācijas, pašvaldības un tā tālāk. Ir daudz citi aktieri, kurus varētu iekļaut eures tīklā. Uh, Mm, tas būtu jādara tādēļ, lai sasniegtu mērķi, proti palīdzētu brīvu pārvietošanos. Tas man arī viss. Lielas paldies par uzmanību. Tagad došu vārdu juridiskajam ekspertam Dimitrusam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī no savas puses eh, mēs esam sociālās drošības koordinācijas nodaļa Mēs e, piekrītam tām bažām, kas tika atspoguļotas šajās debatēs. Mēs veicam referentu ar labu uzrakstīto ziņojumu. Šeit pareizi tik norādīts, ka joprojām pastāv barjeras brīvai pārvietošanai. Kaut arī likumos, e, līgumos 45. pantā ir noteikts, ka ikvienam pilsonim, kurš vēlas atrast darbvietu citā dalībās, ir tiesības to darīt. Uh, Šīs tiesības eh, paredz to, ka diskriminācijai nav vietas, vai tā būtu uz eh, nacionālas piedarības eh, pamata, vai arī uz atalgojumu, tāpat arī uz nodokļiem un uz ģimenes locekļu tiesībām. Šīs tiesības ir attiecināmas. 45. pāns paredz, ka tās ir tiešība, tiesības, kas ir tieši attiecināmas uz visiem iedzīvotājiem. Eh, arī sociālās tiesības. Ir atsevišķa regula eh, un ir direktīvas, kuras pieminēja referents, viss tas ir par šo tēmu. Taču aizvien vairāk mēs konstatējam, ka praksē tomēr parādās problēmas šajā jomā. Mūsu uzdevums ir šīs problēmas ir atrisināt lai brīvā pārvietošanās kā viena no pamattiesībām arī praksē būtu īstenojama. Šobrīd mēs vērtējam esošos tiesību aktus. Mēs vēlamies, lai pirmkārt tie kļūtu redzamāki, eh, lai Eiropas Savienības piešķirtās tiesības gan strādājušiem, gan viņu ģimenēm būtu vairāk pazīstam, zinām un redzam. Tanīpat laikā mēs skatāmies, kādas būtu uh, alternatīvas praksē labāk ievērot šīs tiesības. Mēs meklējam veidus, kā izcelt esošo likumdošanu. Eiropas komisija nākamgad, kad tā būs izvērtējusi esošos tiesību aktus, varētu nākt klājā vēl ar papildinošajiem aktiem, kas uh, Uh, aizvietotu, teiksim, aizpildītu tukšās vietas šajā uh, tiesību aktu spektrā. Un paldies arī jums par ieguldījumu šajā darbā. Jūsu ziņojumu ņemsim vērā. Paldies! Liels paldies par šo te ieguldījumu uh, mūsu debatēs. Komisijas pārstāvji gan nevar izvērtēt uh, parlamentāriešu darba kvalitāti. Nē, mēs jūs te pieaicinām kā ekspertus kuri var pastāstīt par to, kas tiek darīts komisijā. Komisijai ir iniciatīvas monopols līdz šim bijis. Parlamentam ir jādebatē par to, vai mūsu kolēģu iesniegtais ziņojums ir kvalitatīvs vai mazāk kvalitatīvs. Uh, Vienkārši gribēju jums atgādināt šos te pamatprincipus. Tagad došu vārdu atkal referentam, viņš teiks nobeigumu vārdus šīm debatēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze! everything. Lies paldies! Ļoti daudz, kas te tika pateikts, viss ir ārkārtīgi vērtīgi, mm, visi tie komentāri, ko mēs dzirdējām. Es esmu ļoti priecīgs konstatēt, ka caurmērā jau mēs visi sakam vienu un to pašu, mūsu runas vērsts vienā virzienā. Es mēģināšu pavisam īsi noslēgt šīs debatas. Šeit kopīgais lietotais vārds bija nediskriminācija vai diskriminācijas eh, neiespējamība. Diskriminācija ir tiešām kaut kāda parādība, ko mēs nedrīkstam paciest. Verdzība tika pieminēta. Manuprāt, tā ir parādība, kas pamazām izsīkst. Šeit pamanīja arī ļoti labi raksturoto situāciju jūs ļoti precīzi raksturojat problēmas, ar kurām saskaras migrējošie strādājošie. Taču, manuprāt, daži no mums pārspīlē šīs problēmas. Ne, dažas dalībvalstis sākotnēji pārspīlē šīs bailes no brīvās kustības. Dažas dalībvalstis pārbaudīja šo te brīvo kustību. Un tas bija tāds kā stresa pārbaudījums šīm dalību valstīm. Taču patiesībā nekāda īpaša stresa nebija, gan drīz vai nekādu problēmu neradās ar šiem no citām valstīm iebraukšiem strādājošiem. Šeit vēlreiz gribu pieminēt īrijas piemēru, kas eh, izveidoja ļoti labu pieredzi ar Rumānijas, Bulgārijas strādājušiem, gandrīz vai nekādu incidentu šeit nav bijis. Tās ir nianses, kas, manuprāt, būs jāpārdomā vēl. Daudz no deputātiem šeit runāja par to, ka ir sociāla aizsardzība kā problēma eh, mo mobīliem strādniekiem. Vēl kāds šeit pieminē, ka varbūt šī problēma būtu jārisina pirmkārt no ekonomiskā viedokļa. nevajadzētu domāt tikai par sociālajiem aspektiem. Diskriminācijai nav vietas patiešām, bet es domāju, ka ekonomika būtu risināma vispirms. Tātad komisijas pārstāvju komentāri, protams, ir ārkārtīgi gaidīti. Labi, ka komisija atzīst šo paradoxālo situāciju, ka darba tirgu ir vakances ekonomiskās krīzes apstākļos. Tālāk problēma ar nelegālo nodarbinātību ir jāņem vērā. Un vēl es gribētu teikt kaut ko tādu īpatnēju. Mani pārsteidza tas, ka Nīderlandē Romāņi, Rumāņi un Bulgāri ir pazīstami kā poļi. Tas tiešām ļoti interesanti. Es nedomāju, ka tas ir slikti. Poļi ir ļoti labs piemērs, kuram kāds gribētu līdzināties. Varbūt citās valstīs poļus sauc par rumāņiem. Es domāju, gal galā mums ir ļoti laba bāze, no kuras mēs varam sākt strādāt šī ziņojuma projekts. Protams, es esmu gatavs arī turpmāk iesaistīties dialogā ar kolēģiem, eh, lai gal galā mūsu ziņojums būtu visiem pieņemams. Paldies! Uh. Ļoti labi! Godātie kolēģi, līdz ar to debats ir beigušās. Grozījumus var iesniegt līdz 22. martam, līdz pulksten 12. dienām. Un tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Es došu vārdu Rišārdam Falbram, kurš mūs iepazīstinās ar savu ziņojumu. Viņam tika iesniegts 155 grozījumi. Ziņojums ir par sociālās politikas ārējo dimensiju, kas veicina darbu un sociālos standartus un Eiropas korporatīvo sociālo atbildību. Referenta kungs, dod vārdu jums. Dziekuji. Paldies. Vēlos eh, sākt visai netradicionālā veidā ar eh, čehu uh, pasaku, kurā stāstīts par kaķi un suni, uh, kuri gatavoja kūku. Kaķis gribēja pievienot peles un suns kauliņus. Un tad, kad kūka bija gatava, tad viens nekrietns liels suns, kurš gāja garām, apēda šo kūku un viņam briesmīgi sāk stāvēt vēders. Uh, Es domāju, ka mēs esam septiņas šādas kūkas uh, uzcepuši, un es tiešām esmu sagatavojis kritisku ziņojumu, un tāpēc vēlos pievērst jūsu uzmanību tam faktam, ka es augsti novērtētu to, ja es saņemtu tikai dažus grozījumus. At Tiemžēl es saņēmu 150, lielāko daļu no tiem es noraidīšu. Un, uh, Un es gribētu teikt, eh, lai to ņem vērā eh, deputātu eh, asistenti, ka būs jānodarbojas ar ļoti nepatīkamu diskusiju, jo lielākā, to ņemiet vērā asistenti, lielākā daļa deputātu šeit pašlaik nav. Mēs nevaram respektēt to divkosību, kas mums ir ienākusi gan vispār Eiropas Sanībā, gan arī dažās dalību valstīs. Mēs tiekam aicināti, lai uh, eh, nedalība valstis uh, respektē sociālo starptautisko darba devēja organizācijas konvencijas, un ne visas dalība valsts pietiekuši labi ievēro šīs prasības. Un pēkšņi kāds pārsteigums parādās eh, tāda situācija Āfrikā, kaut arī dalībvalstu augstie pārstāvi ir uh, apmeklējuši Tripoli, vēl tikai pirms trījiem mēnešiem tas noticis, un mēs tagad varam redzēt uh, to, ka pasaule domā, ka Eiropa atsakās no stingriem pasākumiem, un daudzas dalību valsts vispār nerespektē starptautiskās darba devēja organizācijas konvencijas. Uh, ja daži grozījuma autori piedāvā svītrot kritiskās piezīmes darba devē organizācija, tad jāsaka, es deviņus gadus biju SDO eh, valdē un es varēju labi izprast eh, šo situāciju un es arī redzēju, ka organizācijas eh, cieņas citu acīs samazinās. Tad, kad mēs saņēmām direktīvas priek, priekšlikumus, tad tie bija uh, pretrunā ar SDO konvencijām, piemēram, uh, direktīva par darba stundām, un tās, tā ir pretrunā ar 94. gada konvenciju, kur būtu tikai 40 eh, stundas nedēļā, bet saskaņā ar šo direktīvu varētu strādāt pat 50 un vairāk. Diemžēl parlaments eh, noraidīja šo priekšlikumu, un es gribu teikt, ka te varbūt nevajadzētu sīkāk runāt par šādām detaļām, bet gribu teikt to, ka pašreizējā transnacionālā kompānija praktiski šāda. Uh, Ja akcionāri nolēmj, ka viņu pēļņa nav pietiekoša un uh, uh, liek pārcelties kompānijām uz kādu citu vietu, tā tiešām notiek, piemēram, uh, Nokia pārcēlās savu dažodu no Vācijas uz Rumāniju. Uh, arī Dell no īrijas uz Poliju un daudzas citas kompānijas vispār atstāja Eiropi un pārcēja savu ražotni uz citām pasaules vietām. Tas ir visai tipiski. Tas ir kaut kas līdzīgs LS drošībai. Ja kaut kas nav pietiekoši veiksmīgi noritējis, tad mēs izdomājam kādu jaunu vārdu. Daudzas transnacionālās kompānijas cirkulē pa pasauli, un tām nav vispār nekādas saiknes ar tām valstīm, kur tās agrāk ir bijušas, neatkarīgi no tā, cik daudz dokumentus mēs pieņemsim, mēs neko neizmainīsim. Es tikai vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, cik daudz eh, dažādu dokumentu mēs esam sagatavojuši sagatavojuši un arvien mazāk tos eh, ņemam vērā. Ja mēs vēlamies Uh, uh, mīkstināt šo, ja jūs vēlaties mīkstināt šo ziņojumu, nu tad lūdzu to arī dariet, bet lūdzu arī apzinieties, ka es jums būšu viens stingrs pretinieks, kad jūs ar mani vedīsiet sarunas, jo es nevēlos, lai šis ziņojums uh, būtu tāds pats kā daudziem citiem ziņojumiem šajā komitejā bija liktenis. Es vēlos, lai mūs uzņem nopietni. Madame Lopes Fontaņē. Eh, Pēc Antonija kundze. Madam. Paldies, priekšsēdētāji. Me con el ponente porque estoy convencida que podemos. Importante. Es domāju, ka mēs varējām vienoties. Šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs. Sīpjos del mismo. Uh, Domāju, ka varam vienoties par galvenajiem principiem. Šis ir visai kritisks ziņojums, un es uh, uzskatu to par labu zīmi. Tad mēs varam labi uh, risināt problēmas, varam mēģināt rast risinājumus un instrumentus tām problēmām, kuras šeit ir nosaucis. Uh, mūsu referents. 150 grozījumi, jā, tas ir visai iespaidīgs skaitlis. Uh, bet uh, ir vairāk grozījumi, kas attiecas tieši uz formulējumiem un definīcijām, tātad tādi lingvistiskas dabas. Jā, par šo ziņojumu uh, es domāju, mēs varam būt vienisprātis un varam rast konsensusu. Kas ir šis vienojošais faktors? Mēs galvenokārt runājam par sociālā modeļa saglabāšanu, un tas ir, e, jo svarīgāk runājot par ekonomiskās krīzes apstākļiem. Sociālais modelis tagad ir apdraudēts, bet tas ir jāsaglabā. Protams, ir jāparūpējas par to, lai arī trešās valstis censtos uh, sasniegt vismaz tādu pašu, ja ne augstāku sociālās aizsardzības līmeni kā mēs. Es esmu pašpaļāvības pilna un ceru, ka tiks sagatavot daudz kompromisu grozījumu. Paldies! Madam, uh, that... Paldies, Ždanoks kundze, un pēc tam Cimers kundze. Thank you. Merci, madame president. Uh, yeah. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Also, maybe more optimist. Jāsaka, arī es esmu varbūt lielāka optimiste nekā Fābra kungs savā ziņojumā, neskatoties uz to, ka arī man ir slikta pieredze attiecībā uz to, kā šie sociālai standarti tiek ieviesti, jo mana valsts Latvija iestājās dalībvalsts, iestājās Eiropas Savienībā 2004. gadā. Es biju aktīva nevalstiskas organizācijas dalībniece, šī organizācija nodarbojas ar sociālajām tiesībām, un es saskāros ar daudziem gadījumiem, kad latvieši strādāja Eiropas Savienības dalību valstīs jau pirms iestājas, Latvijas iestājas ES un arī pēc iestājas. Nav šaubu, ka ir divkosība, ir dažādas problēmas. Un kāpēc gan mēs šeit sēžam, ja negribam uzlabot situāciju? Mūsu grupa iesniedz 24 grozījumus. Viens no tiem paredz vienkārši svītrot šo nevietā esošo atsauc uz SDO. Mēs varam runāt vēl tālāk par to, jo nekas jau nav tikai balts vai tikai melns. Esmu pārliecināta, ka ir dažas labas lietas, ko SDO dara. Diemžēl Es nebiju valdes locekle šajā ne SDO, ne arī kādā citā organizācijā. Lielākā daļa no mūsu grozījumiem ir konstruktīvi. Mēs vēl redzam dažus logus vai dažas plaisas, kur situācija var uzlabot. It īpaši tādos gadījumos, kur runa ir par biznesu uzņēmumiem, kas strādā trešajās valstīs bet kur māts uzņēmums atrodas Eiropas Savienībā, kas ir reģistrēta Eiropas Savienībā. Un šos uzņēmumus varētu uzraudzīt Eiropas Savienības iestādes. Un mēs varētu viņus aicināt pozitīvi ieviest dažādus darbu un sociālos standartus. Mēs iesniedzām šādu veidu grozījumus attiecībā uz 10. pantu, tāpat arī uz 13. pantu. Uz 18. pantu. Jūs visi esat saņēmuši rakstveidā mūsu grozījumus. Es ceru, ka godātais referents pieņems mūsu grozījumus, ka viņš piekritīs tiem, un es ceru, ka šie grozījumi uzlabos ziņojumu tekstu kopumā. Mūsuprāt, viens no veidiem, kā mēs varam uzlabot sistēmu, ir eiro, izmantot Eiropas vispārējo preferenču sistēmu. To varētu reformēt, tā, lai varētu efektīvi un caurskatāmi pārskatīt valstu praksi un uz, uzlikt standartu, uzlikt sankcijas tām valstīm, kurām standarti netiek ievērot, sociālai standarti un darba standarti. Šis ir grozījums 22. pantam. Es ar prieku ceru sadarboties ar referentu. Es nebaidos no šīs sadarbības. Mēs visi darīsim to, kas ir mūsu spēkos. Lielas paldies! Cimers kundze, lūdzu. Jā, ja, ich hoffe, dass die Ankündigung von Herrn. Es ceru, ka Falbra kunga paziņojumu nevajadzēja uztvērt tā, ka e, šajā ziņojumā nevajadzētu te kaut ko interpretēt. Protams, mums vajadzētu arī parūpēties varbūt par tādu asāku toņa ieviešanu šajā ziņojumā un varbūt vajadzētu veikt arī zināms piedienu. Tas man patiešām šķiet nepieciešami. Ir arī pretrunas uh, starp dažādiem grozījumiem, un uh, tad, kad mums vajadzēs uzsākt sarunas par uh, kompromisu grozījumiem, tad, protams, uh, viss ir pamatīgi jāizrunā un jāapspriež. Uh, Fābra kungs uh, šeit runāja par tādu divkosīgu attieksmi, par to, ka uh, uh, uztvere par sociālo realitāti dalību valstīs ir ļoti atšķirīga tālā, ka tiek piemērot arī dubult standarti attiecoties pret tādām, attieksmē pret tādām valstīm, kas ir pazīstams kā korumpētas vai pat diktatūras. Un vēl uh, kādi šeit ir uh, Eh, tādi lielākie rīvēšanās punkti vai tādas pretrunas runājot par sociālajiem standartiem, kas ir jāievēro uzņēmumos. Mēs runājam par sociālajiem un ekoloģiskiem standartiem, darba normām. Tieši šie standarti būtu jāizveido. Tieši tādēļ es ceru, ka varbūt arī citi kolēģi būs gatavi pieprasīt uh, arī saistošas sankcijas, ja darba normas un ekoloģiskās normas, kā arī sociālās normas vienkārši netiek ievērotas. Es šeit vēlējos nosaukt tikai divus piemērus, kas pierāda, ka ir nepieciešams arī šāda stingrāka sankcijas, tāda stingrāka roka. E, Vietnamā ir Eiropas tirdzniecības palāta, kas Vietnamas darba ministram pateica, ka viņi dosies prom no valsts un meklēs citu investīciju vietu, ja Vietnamas valdība joprojām turpinās visiem izmaksāt minimālās algas. Es domāju, ka tā ir tāda nekaunīga iejaukšanās Vietnamas nacionālajā suverenitātē. Un tālāk Kāds ir mans vērtējums, vērtējot Taisen Krupp eh, Vācijas eh, tērauda koncerna darbību Brazīlijā? Pēdējo mēnešu laikā mēs esam pieredzējuši, ka eh, viņi tika saukti pie atbildības, jo viņi rupi pārkāpa ekoloģiskos standartus, tika izmantotas arī uh, apbruņotas grupas, uh, kas apsargāja cilvēkus un tāpat tika pārkāptas darba normas. Es uzskatu, ka tieši šādi uzņēmumi, kas vispār nevēlas ievērot saistošus standartus, ir arī attiecīgi jāsauc pie atbildības. Eiropā eh, viņu atrašanās vietās uz šiem uzņēmumiem ir jāizdara spiediens, tie ir jāsauc pie atbildības un viņi nedrīkst saņemt vēl papildus izpētes finansējumu šādiem projektiem, nedrīkst sa saņemt vēl papildus finansējumu. Mēs nedrīkstam vienkārši aizvērt acis un izlikties, ka mūs tas neskar, jo viņi jau darbojas kaut kur tik tālu citā kontinentā. Tādēļ es pat vēlētos spēcīgāku, tādu asāku nostāju šajā ziņojumā, lai mēs varētu izdarīt vairāk spiedienus uzņēmumiem un varētu arī raidīt tādu pārliecinošāku signālu kā parlaments un kā komiteja. Paldies! Madame Turunen. Turinens kundzei vārds lūdzu. Paldies, es runāšu. Holā, uh, eh, dāņu valodā. Pavisam īsi. Un uh, runājot par šo debatu, jāsaka, es neesmu gan zaļo uh, referente, bet gribu teikt sekojošo. Pirms divām nedēļām biju Kairā, Eģiptē Eh, lai eh, sastaptos ar jaunasveidoto partiju pārstāvjiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, eh, jaunatnes organizācijām. Un es izdzirdēju, ka viņi man saka, ka viņi ir vīlušies Eiropas Savienībā tādā nozīmē, ko ir piedāvājis Eiropas Savienība tirzniecības politikas jautājumos, kaņa attiecību jautājumos, darba, stand, darba standartu jautājumos un ka viņi ir zaudējuši paļāvību Eiropas Savienībā. Un man radās eh, tāds iespējas, eh, ka mēs tomēr varētu kaut ko izmainīt, lai cilvēki pasaulē nevis tikai izteiktu kādus jaukus formulējumus, bet lai arī tiktu ievērotas vienošanās, eh, tiktu ieviestas arī Ziemeļāfrikā jaunās darba politikas nostādnes. Uh, Nu, lūk, tas būtu saistāms par kritisko attieksmi, bet eh, tas viss uz mani atstāja lielu iespēju iespaidu, kad es dzirdēju, ka cilvēki nedomā, ka Eiropas Savienība var kaut ko mainīt viņu dzīvē, jo Eiropas Savienība var eh, domāt tikai pamatā par sevi. Es domāju, ka šeit mums pavērs ļoti labas iespējas mainīt visu un pievērst vērību arī vienkāršajiem eh, cilvēkiem, tāpēc es arī atbalstu šo nedaudz kritisko pieeju. Paldies! Alors, nous avons parmi... Paldies! Mūsu vidū ir arī komisijas pārstāvs. Hovid kungs, es atvainojos, nu jūs neredzēju. Lūdzu, vārds jums. Thanks very much, President. Um, can I start? Jūs priekšsēdētāji, un te nu es gribētu teikt, ka tiešām būs gaida gan patīkamas, gan eh, nepatīkamas diskusijas ar eh, kolēģi Falbru. Es pilnīgi piekrītu tam, ko viņš teica par starptautiskajiem eh, darba standartiem. Un tiešām tie ir zemi, stār, tie ir zemi, jo tās konvencijas, kuras uh, valstīs, kur, kurās konvencijas ir ratificēts vai nē, netiek pienācīgā veidā vai pat pretēji tiek pielietot šie standarti. Un acīm redzot, nāksies runāt visiem šiem jautājumiem ar kolēģi, bet viņš ir izvirzījis ļoti pareizi sākumu punktu. Tie grozījumi, kurus es esmu sagatavot, sagatavojis par korporatīvo sociālo atbildību, un Te nu atkal jāsaka, es pilnīgi e, piekrītu viņam, ka tas nav nekas e, e, jaun, ka tas nav tikai jauns vārds, kā virzīties prom no pamat konvencijām. Bet, to sakot, man arī kaut kas ir jāpaskaidro, proti tas, ka es īpaši esmu gandarīts par to, ka ir pat tiešām daudz interesi par šo jautājumu. Uh, un arī tirzniecības komitejā, un arī, es domāju, par sociālo politiku nākošajiem gadiem, un ļoti jauki, ka mēs esam eh, visi interesēti par šo jautājumu arī šeit. Bet ko mēs nevarētu aizvietot, mēs nevarētu šeit aizvietot uh, eh, reālu darbu arī komisijā ar Uh, solījumiem tikai, un komisārs Tajāni ir publiski teicis, ka šis informatīvais paziņojums par nostādnēm tiks sagatavots šogad, lai mums būtu uh, daudz uh, tāda visaptverošāka politika attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību. Un arī šajā komitejā eh, tika prezentētas eh, nostādnes, kurās parādījās, kā Eiropas līmenī mums vajadzētu virzīties. Un komisārs Banijē arī ir eh, runājis par tām kompānijām, kuras spēlē svarīgu lomu, un tas arī iespaido parlamenta darbu, nākošajos gados. Un tad man ir trīs konkrēti grozījumi. E, otrais ir saistīts ar John e, Rakī, apvienoto nāciju organizācijas īpašo pārstāvu pārstāvi e, biznesa un cilvēktiesību biznesa jautājumos. Mēs nevēlamies atdalīt mūsu Eiropas korporatīvās sociāla atbildības standarts no Eh, šīm nostādnēm pasaulē. Un te nu man jāsaka, Ričard, ka startautiskie darba standarti ir saistīti arī ar to, eh, par ko ir vienojušās apvienotās nācijas, atbalstot eh, dažādas ar biznesu saistītas nostādnes. Un es domāju, ka tas ir labs pamats, eh, konkrēti tas, ka bizness pats ir atbalstījis šīs nostādes starptautiskā eh, līmenī, bet arī cilvēku eh, tiesību jautājumi ir saistīti ar gan visu sabiedrības nostāju šo jautājumu sakrā, gan ar kompāniju uzvedību. Un te nu jāsaka, ka daudzi e, cilvēki dažādās uzņēmē darbības e, nozarēs atbalsta šos jautājumus, atbalsta arī to, kas saistīts ar vidas aizsardzības jautājumiem, un tagad mums vajadzētu to visu integrēt ar esošajiem finanšu ziņojumiem, un tieši arī komisija gaida no parlamentus mūsu rīcību šajā uh, sakarā būtu svarīga Eh, ļoti eh, rezolūcija un 58. grozījums un vēl citi ir arī saistīti ar to, lai šī atbildība uh, tiktu vairāk aktualizēta. Pašlaik darbs šai sakarā notiek Parīzē un 89. Uh, grozījums un 151 grozījums ir saistīti ar kontaktpunktiem. punktiem Un te nu vajadzētu arī sadarboties ar OECD eh, dalību valstīm vairāk, un tālāk 120. grozījums nav saistīts tik daudz ar korporatīvu sociālu atbildību, bet ar starptautiskiem standartiem, un šeit mums ir jā, jāskatās, lai būtu tirzniecības līgumos atskaits punkti oficiālie, salīdzāmie punkti norādīti, un Tā tad tagad e, komisija e, kaut ko e, ir pieņēmusi, un mēs nevaram teikt, ka mēs no vienas puses atbalstam cilvēku tiesības, iz, cilvēku, cilvēku tiesībām seķos jautājums un atdalām no tā tirzniecības jautājums. Un ja kaut kas ir paties, tad tam ir jābūt vienādi attiecinām uz visiem. Paldies! Sirsnīgs paldies. Pirms es aicinu izteikties komisijas, gribu pāris vērojumus izteikt pati. 16 grozījumus esmu iesniegus par Falbra uh, kunga ziņojumu. Es ceru, ka uh, viņam nebūs problēma pieņemt šo grozījumu tekstu. Šie grozījumi attiecināmi uz maniem iepriekšējiem atzinumiem. Esmu izpētījusi dažādus jautājumus, piemēram, G20 eh, secinājums attiecībā uz sociālajiem aspektiem un arī tas, ko Hovitkungs šeit pieminēja par debatēm par uzņēmumu sociālo atbildību, vai tas būtu Eiropas Savienības iekšienē vai ārpusē. Referentam gribētu teikt arī to, cik ļoti es viņam piekrītu viņa dubultajās bažās. No vienas puses ir tāda kā nepacietība un arī tādas kā pretruna Mēs šeit runājam par labākiem dzīves apstākļiem, par cilvēku cienīgu darbu, un tanīpat laikā mēs vērojam to, kas notiek Lībijā. Eiropas Savienība ir pilnīgi bezspēcīga tur kaut ko mainīt. Daudz no mums var šokēt šī te, šo te lietu paralēlā norise. Jūs pieminējāt astoņas dažādas konvencijas. Es nesaprotu, kāpēc Eiropas Savienība pagaidām nav šīs te konvencijas ratificējusi starptautiskajā darba organizācijā. Pirmais ziņojums, ko es rakstīju Eiropas parlamentā, bija vai nu par meda programmu vai atzinums par Tuniziju. Mans atzinums par Tunisiju bija saistīts ar Eiropas Savienības, no, ar to, ka Eiropas Savienība noslēdz līgumu ar Tunisiju. Tur bija slavenais otrais punkts. Otrajā punktā bija runa par cilvēktiesību ievērošanu Tunisijā. Vienmēr tik teikts, ka šis otrais pants jāņem vērā. Tas ir jāievieš dzīvē, piemēram, sieviešu tiesības netiek respektētas Tunisijā. Ar to es gribu teikt, ka šī cīņa ir ļoti gara, taču mēs nedrīkstam nolaist rokas. Tas, kas notiek šobrīd Lībijā, mums vēlreiz parāda, ka jums taisnība tajā, kā jūs rakstat savā ziņojumā. Mm, Protams, ka citi kolēģi arī vēlas uh, komentēt situāciju. Šie 155 grozījumi nenozīmē, ka mēs apšaubām jūsu ziņojumu. Tas nozīmē, ka šī tēma ir ārkārtīgi aktuāla mūsu komitejā. Es negribu vēl jums kaut kādu pēdējo salmiņu uz muguras uzkraut ar šiem saviem komentāriem. Komisijas pārstāvs acīm redzot vēlējās izteikties, ja? Varbūt jūs varētu atbildēt uz Hovita kunga jautājumu par to kalendāru, kas ir, jums ir prātā attiecībā uz uzņēmumu sociālo atbildību. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu. Uh, paplašināšanās un ārējās politikas un kaimnācīcība politikas nodaļas vadītāji. Šeit debatēs izskanēja vairākas tēmas, es mēģināšu īsi komentēt tās. There are many amendments, uh, and I hope I... Tad ir uh, vairāki grozījumi, un es arī gribētu tos uh, daudzēdā ziņā apsveikt. Uh, Un es domāju, ka tas palīdz daudz ko saprast, un mēs tos uzskatām par uh, noderīgiem. Un runājot par SDO, deklarējam 2008. gada un sociālās taisnības. Tas ir saistīts ar Eiropas sociālo darba kārtību, un es zinu, ka mums ir uh, jāskatās arī uz parlamentu rezolūcijām par Eh, KSA, kas labi papildina visu iepriekšējo. Un te ir vairāk arī eh, grozījumi, kuru loma ir īpaši svarīga. Tagad es vēlētos pavisam īsi, ja drīkst, parunāt par piecām lietām. Un pirmkārt, Eh, komisija ļoti labi visu šos jautājumus zina, esam kopā strādājuši. Komisija ir eh, stingri nolēmusi atbalstīt visu, kas saistīts ar korporatīvu sociālo atbildību un starptautiskiem standartiem šajā sakarā. Tāpat arī esam eh, iecerējuši panākt to, lai valsts institūcijas respektētu šīs nostādnes un lai tiktu ņemta vēlā sociālās nostādnes arī valsts iepirkumos, kas, es domāju, principā ir ļoti laba lieta. Tāpat arī mēs esam gatavi nav ieguldīti savu artavu tajā procesā, kas ir saistīts ar OEC un mult, OECD multinacionālajiem uzņēmumiem un saistībā ar, ar ANO eh, mandātu eh, un arī visu to, kas netiek cilvēktiesību jautājumiem. Tāpat arī mēs vienmēr esam to iekļāvuši, tad, kad runājam ar saviem partneriem par investīciju eh, vienošanām. Eh, komisija patiešām eh, strādā pie jauna informācijas eh, komunikatīvā materiāla par korporatīvu sociālo atbildību. Esam strādājuši agrāk, un tas ir saistīts ar 2006. gadu, bet šajā kontekstā te mums parādās KSA atbildība saistībā ar cilvēktiesībām un dažādām klauzulām un kompāniju skaidru grāmatvedība. Un tas uh, arī uh, daļai ir saistīts ar, kā jūs teicāt, Jāni un Andoru uh, eh, kopīgo darbu. Bet uh, es gan varbūt nevaru solīt, bet es domāju, ka kaut kad mm, vasarā jau mēs varam sagaidīt šajā ziņā rezultātus no komisijas. Par starptautiskajiem standartiem runājot, jāsaka, ka tie ir ļoti svarīgi un SDO koordinē darbas standartus, un tie ir iekļauti jaunajos eh, darba līgumos, un tajā nodaļā, kas, eh, kur runā par ilgtspējīgu attīstību, un mēs esam arī to visu nesen eh, iekļaujuši sarunās ar FTO. Un arī dažādās organizācijās, kuras ir partneri valstīs. Protams, mēs vēlamies atbalstīt uh, partnerus uh, uh, pieturēties pie šīm konvencijām, mēs nevaram viņus eh, piespiest, bet mēs varam atbalstīt un iedrošināt. Un ļoti svarīgi, lai mēs saņemam šī ziņā arī atgriezko saiti no partneru valstīm šajā ziņā. Un es, protams, arī varu izteikties kaut kādā mērā eh, pārstāvot kolēģus no eh, tirzniecības uh, aktivitātēm, bet šeit mums ir jādomā arī par īpašumtiesībām un kā varam šo jautājumu likt lietā un par godīgumu, par ko šeit tik runāt, vai mēs varam iesaistīt atskaitas eh, kritērijus. Un līdz šim ir teikts tā, e, ja mēs tos izmantosim, e, tad e, mums būs iespējams mazākā veidā iespaidot eh, praktiski valstis, eh, jo mums tad ir vajadzīgi daudz stingrāk šie te atskaits kritēriji. Par GSP, ko te kolēģis teica, un konkrēti par jaunu reguli, kura tiks iesniegt 2011. gadā, es domāju, ka būs laiks, kad mēs varēsim pie tā vēl atgriezties par vidusjūru. Eh, protams, mēs eh, vidusjūras eh, valsts situācijai sekojam ļoti, ļoti cieši, un mēs esam uzsākuši reģionālo dialogu un arī sociālo dialogu ar vidusjūras valstu partneriem. Un interesanti, ka esam ļoti tādus būtisks jautājumus, kas tad palikuši būtiski jau agrāk pārunājuši. Un, eh, protams, eh, ko mēs tagad vēlamies izdarīt, ir eh, redzēt, vai mēs varam palīdzēt tām jaunajām arodorganizācijām, kuras veidojas, un vai mēs varam kopā ar sociālajiem partneriem palīdzēt un nevalstiskajām organizācijām sadarbojoties. Uh, lai izveidotu jēgpilnu, jēgpilnu dialogu, lai varētu turpināt uh, to darbu, ko esam iesākuši, kas jau ir iezīmējis galvenās uh, lietas uh, - bezdarbu, sieviešu bezdarbu, dažādu citu problemātisku jautājumus, un kad šī informācijas komunikācija nāk no komisijas, tad iepriekšējā nedēļā varam teikt, ka šai sakrā arī tika pieņemts šāds dokuments, un mēs centīsimies atbalstīt demokrātiskas pārējas procesus, un tas viss arī ir saistīts ar vidusjūras basēnu valstīm. Nu, tas ir mūsu lauciņš, bet tajā mums jāceņš panākt to, ko mēs varam. Uh, panākt. Priekšējais kundze jūs teicāt par G20, un tas tiešām ir ļoti svarīgs atkal darba virziens. Mēs arī ļoti atbalstām Francijas prezidentu uzdarbību šajā sakrā. Paldies! Referent, vai jūs vēlētos pielikt punktu šīm debatēm? Kui. Já jsem nechtěl kolegyně a kolegy postrašit. Paldies. Es nevēlējos nevienu nobaidīt. Es vienkārši vēlējos paust savu viedokli. Reaģējot uz komisijas izteikumiem. Man šķiet, ka jūs pēdējos piecus gadus esat dzīvojis uz citas planētas. Jūs darbojāties Špīdlis kunga kabinetā, un viņš izstrādāja priekšlikumu, ko parlaments noraidīja, piemēram, par darba laiku direktīvu. Kā jūs uh, sazinājāties ar Āfrikas valsti, ņemot vērā pašreizēju situāciju? Es patiešām biju uh, gandarīts Uh, uzklausīt Hovitkungu, uh, es varu piekrist vairumam no viņa grozījumiem, un uh, per vanš es varu piekrist arī vairumam jūs iesniegto grozījumu. Varbūt es tagad iztos pēc tāda ļaunā puiša, bet es vēlos, lai ziņums ir pietiekami kritisks. Paldies! Bien, alors je sens qu'on va avoir une, un enjeu. Jauki. Okay. Mm, nebūs garlaicīgi rakstīt šo ziņojumu, bet tieši tādēļ jau mēs šeit arī esam. Mēs esam Nodarbinātības sociāla lietu komiteja, un tādēļ mums jārēd tāds spēcīgs signāls ar šo ziņojumu. Nu, piemēram, par uzņēmumu sociālo atbildību runājot, es domāju, ka mums ir mm, nepieciešams tomēr mm, prasīt kaut ko vairāk, un iespējams, ka tiesība akta radīsies attiecībā uz šo jautājumu. Vārbra kungs, par jūsu ziņojumu mēs balsosim aprīlī. Tas nozīmē, ka mums būs nepieciešama vēl tikšanās, kurā debatēsim par kompromisu grozījumiem. Tad, kad šie grozījumi būs mums piedāvāt no jūsu puses. Pārējiem pie 34. darba kārtības punkta. Ļoti aktuāls temats kādā citā kontinentā. Un tomēr tas ir arī tikpat sarežģīts jautājums kā iepriekšējais. Džīna Lambera ir um, ziņojuma autore. ITRA komiteja ir atbildīgā komiteja, un mēs rakstām atzinumu par lietotās kododagvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Well, thank you, President. As you... Paldies, priekšsādētājs kundze, kā jau jūs minējāt, šis ir aktuāls jautājums. Un Protams, mēs eh, visi vēlētos, eh, lai mūsu diskusijas varētu norisināties citos apstākļos, citā fonā, bet tāpat ir skaidrs, ka ir ļoti daudz eh, ziņojumu presē, uh, plašsaziņas līdzekļos kopumā, kur eh, tiek arī iezīmēti tādi ļoti pesimistiski scenāriji, tie tiek būtiski sastādīti no jauna katru dienu. Mēs runājam par atomreaktoriem, atomenerģijas ražošanu, un eh, mēs arī plašsaziņas eh, līdzekļos varam iepazīties ar, teiksim, darba spēka situāciju Japānā, Fušishimā un uh, protams, eh, ir jāparūpējas, lai šie cilvēki tiktu aizsargāti, lai viņu veselība netiktu pakļaut briesmām, lai viņi netiktu eh, pakļauti ļoti augstam starojuma un radioaktivitātes līmenim. Šajā ziņojumā, šajā atzinumā tieši mūsu komitejā mēs atgriežamies eh, pie jautājumiem, par ko apspriedās ITRE komiteja Kāda ir priekšlikuma būtība? Tas ir direktīvas priekšlikums, un e, tas e, ir e, Eiroatom līguma paspārnē, nevis Eiropas Savienības līguma paspārnē. Protams, ar mums konsultējas, ņemot vērā juridisko pamatu, kas šādas saistības uzliek. Uh, Eh, tika eh, skaidrots, eh, kādēļ šāds priekšlikums ir izstrādāts. Ko, komisija runāja par to, ka šādi atkritumi ir jāizolē no cilvēkiem, no biosfēras, tie ir jāglabā noslēgtā vietā konteineros un tāpat komisija runāja arī par citiem galvenajiem principiem, ka ir jābūt pietiekami efektīvai apsaimniekošanai attiecībā uz pilnīgi visiem esošajiem atkritumiem. Uh, Un uh, mans iniciatīvas priekšlikums, sākotnējs priekšlikums jau tiek apspriests. Sākumā mēs mēģinājām runāt par to tieši lūkojoties caur veselības un drošības prizmu un domājām nevien par atomreaktoros nodarbinātajiem, bet par tiem cilvēkiem, kas varētu ar to saskarties citā dzīves posmā, tātad par visu šo ražošanas ķēdīti kopumā vai mēs runājam šeit par drošības spēkiem, policistiem vai jau kādu citu cilvēku, par cilvēkiem, kas varētu kaut kādā dzīves brīdī sastapties ar šādu veidu atkritumiem, un viņi varbūt nav, teiksim, šajā pirmajā uh, pakāpienā, kas ir vistuvāk pietuvināts šo atkritumu apsaimniekošanai. un mēs patiešām ļoti uzmanīgi pievēršamies aizsardzības jautājumiem, apmācības jautājumiem un eh, mēģinām paplašināt direktīvas aptvērumu runājot eh, par to, kas, ko es nozīmē kodoldagviela un radioaktīvie atkritumi, protams, šī priekšlikuma kontekstā. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas izstrādā grozījumus, nu to skaits ir visai iespaidīgs, un es īstenībā varēšu atbalstīt lielāko skaitu no šiem grozījumiem. Mums varbūt vajadzētu padiskutēt par labākajiem, veiksmīgākajiem formulējumiem, bet kopumā lielākais grozījums skaits man nu dienu ir pieņemams. Šeit bija arī ļoti tādas auglīgas domas, priekšlikumi un bija arī priekšlikums sastādīt sarakstu uz kādu laiku. Hendela kungs to iesniedz 90. grozījumā, tālāk 6.3d apsvērums un. Uh, Tālāk eh, runājot par dokumentāciju, kāda ir piemēram darbinieku izsaimni, izsekošana, eh, vai tie ir cilvēki, kas strādā atomenerģijas jomā vai citās jomās, kas piemēram eh, sa, saražo ļoti maz radioaktīvo atkritumu, piemēram, slimnīcās. Jā, tas ir jautājums, par ko mums noteikti ir jāapspriež. Tas ir minēts 8a pantā. Ir vēl kādi divi, trīs jautājumi, ko es vēlēs uzdot grozījumu autoriem. Varbūt par tiem varētu apspriesties detalizētāk. Viens uz tiem attiecas uz juridisko pamatu. Savā sākotnējā priekšlikumā es piedāvāju mainīt juridisko pamatu attālinoties no eiro atomu saskaņā ar 153. E Eiropas kopienu līguma pāntu, kur ir runāts par minimāliem standartiem attiecībā uz uh, darbinieku aizsardzību un veselību. 42, 43, 44, tie ir visi tie grozījumi, kurā tas ir minēts. Tur ir minēts eiro atomu. Steinrukas kundze ir iesniegusi 40. un 46. grozījumu, viņi runā par tādu kopīgu juridisko pamatu, un es domāju, tas varētu būt visai problemātiski, ja būs divi tādi lēmumu pieņemšanas mehānismi. Ir arī vairāki grozījumi, ko iesniedza Plāmbas kundze, par izņēmumiem šajā direktīvā. Runājot par īpašas, par īpašiem radioaktīvajiem atkritumiem, eh, tie, kas tiek izmantot, piemēram, urāna raktuvēs, eh, iegūstot urānu un mani grozījumi 13 e, un 14, kas attiec uz 2.2 un 2.3 punktiem, vēlas e, atcelt šādas atkāpes, bet, e, vai izņēmums, un citi kolēģi tos vēlas tomēr atkal ieviest atpakaļ direktīvā. Mums ir jāņem arī vērā iegūs uh, rūpniecībai veltītā direktīva, kas uh, tika pieņemta 2006. gadā. Tur arī jau daudz no šīm detaļām ir atrunātas. Un mēs uh, šeit varbūt nerunājam tik daudz par uh, darba uh, standartiem. Tālāk mēs runājam par kalendāru, par grafiku, cik ilgi vajadzētu uh, glabāt šos atkritumus vai cik uz cik ilgu laiku šī direktīva darbotos, precīzāk izsakoties, un ir vairāki grozījumi, kuros ir e, minēts, piemēram, 150 gadus ilgs posms, nu tas ir ļoti garš laika posms, ņemot vērā tieši radioaktīvos atkritumus un to ietekmu uz vidi. Citi atkal piedāvā uh, īsāku laika periodu vai pat ļoti īsu. Ir uh, grozījumi, kas vēršas 74. Eh, 75. Eh, kas mēģina šo laika posmu vēl pagarināt. Es labprāt uzklausīšu kolēģu ieteikumus. Un ir arī vairākas teksta daļas, par kurām mēs vienkārši varam apspriesties un atrast labāko definīciju. 80. Steinrukas kundzes grozījums par otro pantu. Uh, Tur ir eh, runāts par atbildību, par eh, E, juridisko ietvaru. Tas varbūt ir pat labāks nekā 21. grozījums, ko esmu sastādījis kopā ar, Mr. ar Hendel kungu. Un, protams, ļoti daudzi grozījumi ir tādi konkrēti. Tas ir viens grozījums, kas attiecas uz konkrētu pāntu, konkrētu punktu. Un devītais pāns mēs noteikti uh, varam atrast arī par to tādu kompromisu variantu, tālāk 6.3 pāns. Uh, vai devītais, mēs runājam par uh, to, kas notiek dalību valstīs, arī par profesionālu apmācību, un 6.3 arī ir tāds pants, par ko mēs noteikti varam apspriesties un atrast to pašu veiksmīgāko formulējumu. Bet, uh, protams, es saprotu, ka kolēģiem vēl ir jādodas atpakaļ uz savām politiskajām grupām un jāapspriež pašiem savā starpā. Paldies! Tendruks kundze, lūdzu. Jā, vielen dank. Paldies priekšsēdētājs kundze, paldies Lambertas kundzei. Mēs jau vienreiz par šo ziņojumu apspriedāmies. Es uzskatu, tas ir vienkārši izcils. Un grozījumi pierāda, ka jūs vēlaties spēcināt daudzas normas un arī uh, vēlējos uzsvērt Kas man bija īpaši svarīgi? Es vēlējos, lai juridiskais pamats būtu pēc iespējas uh, plašāks, lai mēs varētu panākt pēc iespējas lielāku juridisko noteiktību uh, jāparūpējas arī par uh, darba ņēmēju aizsardzību, un es domāju, ka noteikti atsevišķos juridiskos pamatus mēs varam vēl apspriest. Ne tikai sociāla demokrātiem, bet visiem grozījumu autoriem bija uh, svarīgi runāt par direktīvas aptvērumu paplašināšanu, runājot par eh, materiālu izmantošanu militāros nolūkos. No nu, kā mums vajadzētu izvairīties? Nevajadzētu uh, no aptvērumu izslēgt kaut kādas rūpniecības nozares, un tad uh, viņiem vairs nebūs uz ko balstīties, runājot par aizsardzību darba vietā. Uh, Protams, ir eh, jābūt regulējošo iestāžu kompetencei, tā ir jābūt atrunātai un direktīvai ir jāpieļauj arī tas, ka dalībvalsts pašas varētu izstrādāt augstākus standartus nekā direktīvā minētos. Es arī pati Vācijā esmu apspriedusies ar vairāk institūciju, uzņēmumu pārstāvjiem, un es zinu, ka tur tiek ievēroti daudz, daudz augstāki standarti nekā tie, kas ir noteikti direktīvā, un tādēļ viņi bija patiešām nobažījušies, ka mēs šo latiņu varētu pazemināt. Man ir viens jautājums. Uh, Šagara kungam viņš lūdza atbalstīt atļauju izsniegšanu vai, un atbalstu, vai jūs runājat par finansiālu atbalstu vai kaut ko citu, varbūt jūs to varētu konkretizēt. Protams, mēs varam par to vēlreiz apspriesties. Es esmu pārliecināta, ka mēs uh, varam veist sarunas tādā auglīgā, konstruktīvā gaisotnē. Es domāju, ka sasniegta. Uh, panākts rezultāts ir ievērības cienīgs, tagad mums ir tāds daudz labāks priekšstats, kādam riskām ir pakļauti tie cilvēki, kas strādā atomreaktoros, ņemot vērā arī pēdējo notikumu attīstību. Paldies! Sugor. Sugor. Merci. Sugor, kungs, lūdzu jelenlegi helyzetben egyértelmű, hogy... Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es domāju, ir pats par sevi saprotams, ka ir nepieciešama uh, tāda eh, konsekventa likumdošana Eiropas Savienībā. Mums ir jādomā arī par uh, cilvēcisko kļūdu iespējamību un par to, kā aizsargāt uh, nākamās paaudzes. Uh, tika iesniegti vairāki grozījumi un mums arī ir tādas zināmas viedokļa atšķirības. Mēs nevēlētos šeit uzrādīt konkrētu laiku posmu, cik ilgi ir jārūpējas par drošību, nu vai te būs 250 gadi vai nē. Mēs varam vienkārši ierakstīt 250 gadi un tad vairs ne par ko neuztraukties. Nē, ir jāpatur arī prātā, cik ilgi uh, šie atkritumi turpina izstarot radioaktivitāti. Mēs, protams, ar kolēģiem apspriedīsimies par iesniegtajiem grozījumiem, un es domāju, šeit vispār nav nekādu problēmu. Tas ir tas, ko es vēlējos pateikt no savas puses. Lielas paldies Lamberts kundzei par uh, sagatavoto ziņojumu, un, manuprāt, ir ļoti labi, ka mēs skaidri apzināmies, no vienas puses ir nepieciešama kodola enerģija, bet no otras puses eh, ir eh, pēc iespējas rūpīgāk jāapsaimnieko radioaktīvie ap, atkritumi. Un no tiem ir jāatbrīvojas. Protams, tās ir uh, dalība valsts suverēnās tiesības, vai izmantot vai neizmantot kodola enerģiju. To var izmantot, piemēram, rūpniecībā vai kaut kādās tehnoloģijās, bet, protams, valstī ir uh, jāparūpējas par atomenerģijas aģentūras noteikumu ievērošanu. Paldies! Merci. Paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties par šo tēmu? Šķiet, ka nē. No savas puses gribu atgādināt, pirmkārt teikšu, ka mani uh, pārsteidz tas uh, grozījums skaits, kas ir iesniegts par šo atzinumu ir jāizdomā, kā mēs rīkosimies ar tiem. Protams, ir svarīgi, lai mūsu komiteja sniegtu atzinumus par daudzām tēmām. Par šo tēmu nav šaubu, ka mums ir jāraksta atzinums. Par to mēs ar koordinatoriem runājam. Bet eh, pēc tam, kad mēs noskatāmies, kā atbildīgā komiteja izturs pret atzinumiem, tad tas ir neproporcionāli mazs uzmanības daudzums salīdzinot ar mūsu ieguldīto daudz domāju arī, ka atzinumos mums tomēr nedrīkstāt, mēs nedrīkstāt pārkāpt mūsu kompetenču loku. Mēs eh, jau redzējām piemēru par ekonomisko pārvaldību, eh, kādus desmit grozījumus mēs nevarējām pieņemt tādēļ, ka tie bija ārpus mūsu eh, kompetenci esošo jautājumu loka. Koordinātori varbūt varētu visu grupu deputātiem atgādināt mūsu darbības uh, pamatprincipus, jo mēs visi vēlamies būt efektīvi savā darbībā. Un pēc šīs te, eh, šī, šī īsā vērojuma par metodēm es gribu dot vārdu atkal Džīnai Lambertei. Viņa izdarīs kopsvilkumu par šīm debatēm. Paldies! Vēlējos pateikties kolēģiem par izteiktajām piezīmēm. Uh, Un jāņem vērā, jā, patiešām ir vairāk ļoti līdzīgi grozījumi, un tos noteikti var apkopot. Mēs par tiem varam vienoties un izveidot kompromisu grozījumus. Un arī parūpēties par tādu saskaņotu balsojumu sarakstu sastādīšanu. Protams, viedokļi mēdz atšķirties, jāņem vērā, ka tas ir juridiski rakstur teksts, juridiski rakstur dokuments, un mēs uh, Mēs eh, nevēlamies eh, samazināt, eh, sašaurināt aptvērumu un ir jārunā nevien par darbinieku apmācību, bet arī par tām vielām, ar kuriem viņiem ikdienā nāks saskarties. Mēs, protams, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai varētu uh, garantēt pēc iespējas labāku dokumentu izveidi. Tas ir juridiski rakstur dokuments un uh, Es eh, labprāt eh, vēlētos arī e, iepazīties ar to, ko īsti dara atbildīgā komiteja, tātad, ko viņi pārņems no mūsu atzinuma. Tā ir Rītra komiteja, kas ir atbildīga par šo ziņojumu. Un es saprotu, ka mūs jau kritizēja par to, ka mēs kritizējam citu institūciju darbu, tāpēc varbūt tagad tālāk neturpināšu, bet mēs pat tiešām labprāt vēlētos pie tā vēl atgriezties un parūpēties par to, lai mūsu uh, izstrādātā pozīcija būtu pēc iespējas stingrāka. Paldies kolēģiem par piezīmēm. Tas, ko citas komitejas patur no mūsu atzinumiem, lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā mūsu komitejas atzinuma autori rīkojas un cik lielā mērā viņi aktīvi darbojas atbildīgajā komitejā. Mm, cik labi viņi sadarbojas ar šīs komitejas priekšsēdētāju uh, un vai referentu. Es domāju, ka, mm, ja mēs pieņemam šo atzinumu šeit komitejā, tad referentam ir jāturpina darbs arī ar atbildīgo komiteju. Pārējiem pie 35. darba kārtības punkta maksāt nespējas procedūras Eiropas Savienības uzņēmē darbības tiesībās. Tas atkal ir atzinums, kuru sagatavoja Žulīža Irlingas kundze. Es atvainojos, es aizmirsu nosaukt kalendāru Lamberkondas ziņojumam. Tātad. Kompromisu grozījumu izskatīšana notiks 13. aprīlī, un par šo ziņojumu mēs balsosim 14. aprīlī. 35. punkts. Žirlings kundze, es jūs aicinu prezentēt tagad jūsu atzinumu par maksāt nespējas procedūru Eiropas Savienības uzņēmējdarbības tiesībās. Paldies, priekšsēdētājs kundze. And, uh, amendments to opinions that this... Uh, Es domāju, ka šis atzinums uh, būs tāds visai konkrēts, un es būšu patiešām gandarīt, ja nebūs pārāk daudz grozījuma. Atzinums uh, radās juridisko lietu komitejā, mēs uh, vēlējāmies parūpēties par augstāku harmonizācijas līmeni. Īstenībā šeit mēs runājam par maksāt nespējas tiesību uh, administratīvajiem un juridiskajiem aspektiem. Tātad juri komiteja šeit uh, īpaši nepievērš nodarbinātības aspektiem, bet uh, mūsu komitejā tas mums šķiet pietiekami svarīgi, tādēļ uh, es to pietiekami pamatīgi plā, pētīju. 2008. gada direktīvu viņi tagad cenšas mainīt, un mums varbūt tā ir jāaplūko tieši no sociāla lietu un nodarbinātības redzes leņķa. Un es patiešām ļoti izmisīgi meklēju Uh, uh, tieši šos aspektus 2008. gada uh, regulējumā. Uh, tātad meklēju šo dimensiju, kas ir saistīta ar sociālajām lietām un nodarbinātību. Un tad, ja kāda komiteja izstrādā ziņojumu, tad varbūt nevajadzētu mēģināt mainīt eh, kaut kāds aspekts attiecībā uz nodarbinātību, ja tie darbojas jau pietiekami labi. Es varu jums teikt, ka valda patiešām plaša vienprātība, ka 2008. gada direktīvā jau ir iekļaut nodarbinātības jautājumu, tā tad eh, tur ir ņemts vērā mūsu eh, rūpes. Es vēlējos parūpēties arī par subsidaritāciju vērošanu Un es vēlējos, lai atzinums ir pēc iespējas vienkāršāks, mums nevajadzētu padarīt eh, likumdošanu mm, piņķerīgāku. Un ir eh, viena joma, par ko es vēlējos dzirdēt kolēģi viedokļus. Proti, vai būtu iespējams uh, sagatavot likumdošanas priekšlikumu. Es domāju, tam varētu būt arī tāda laba ietekme, runājot par tādu bankrotu turismu. Tas ir, piemēram, tad, kad uzņēmumi uh, pārceļ savus filiālus uz citām valstīm un pēc tam piesaka maksāt nespēju. Mums ir jārunā par. Uh, kredītreitingiem, un eh, tā īstenībā ir viena, vienīgā joma, kas attiec tieši uz nodarbinātību. Un, protams, eh, mēs varbūt varētu izstrādāt priekšlikumu tieši šajā konkrētajā lauciņā, bet es labprāt uzklausīšu kolēģi viedokļus. Paldies! Merci, Madame Morin. Paldies, Morēna kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos Filipa Bulānu vārdā. Viņš būs ēnu referents šajā jautājumā un sadarbosies ar Žerlinku, un viņš pārstāvēs tautas partiju. Šodien viņš nevarēja palikt līdz sēdes beigām un atvainojas par to. Filips Bulāns pirmkārt vēlas pateikties Žirlings kundzei par atzinumu un par ierosinājumiem attiecībā uz maksātnespējas procedūrām. Šīs procedūras ir jāpārskata. 2000. E, gadā radās regula, 2008. gadā e, direktīva. Šobrīd ir jāievieš krīzes apsvērumi šajā te procedūrā. Tautas partijā mēs uh, vēlamies tādas procedūras, kas ļautu mm, izmērīt, ļautu tomēr skatīties, lai būtu līdzsvars starp Eiropas Savienības kompetencijām un dalību valsts subsidiaritāti šajā te principā. Tas viss ir jādara e, darba spēka interesēs, kas saņem algu bet arī, lai būtu ticams situācijas izvērtējums uh, visās iesaistot visus vērtējušos orgānus. Uh, maksāt nespēja iekšējā tirgū tiešām ir uh, jāregulē ar tādu likumdošanu, lai nebūtu šīs te bankrotu turisms. Jo savādāk grūtībās var nonākt darbinieki. Uh, Bulankungs eh, būs referentes un citu ēnu referentu rīcībā. Viņš ir gatavs diskutēt. Tautas partija vēlas lielu konsensus par 3., 4., 8. un 9. punktu atzinumā. Šajos punktos mūsu um, attieksme ir nedaudz niansētāk nekā patreizajā teksta redakcijā, un mēs esam gatavi iesniegt grozījumus. Paldies! Dankeschön. Ich möchte ebenfalls der Paldies. Es vēlējos pateikties eh, referentei par sagatavoto ziņojumu. Un jā, eh, vēlējos pievērsties eh, vienam no tematiem, ko viņi minēja, proti maksāt nespējas turisms. Par to noteikti vajadzētu runāt plašāk. Tas ir jautājums, kas attiec uz sabiedriskajām tiesībām, jo tas eh, noteikti ir jautājums, kas eh, ir jāiekļauj Eiropas Savienības darba kārtībā. Un Es arī vēlējos um, pievienoties iepriekšējiem runātājiem, kas minēja definīcijas. Mums noteikti vajadzētu ar tām tā pamatīgāk iepazīties, un es savas politiskās grupas vārdā vēlējos teikt, ka mēs noteikti tā veiksmīgi sadarbojoties ar referentu mēģināsim izstrādāt rīt vairākus grozījumus. Paldies! Vai ir vēl kāds, kas grib izteikties? Šķiet, ka nē. Es no savas puses gribētu izteikt vēl kādu vēr, vērojumu. Es nezinu, kāds grozījums iesniegs kolēģi. Ja mēs uzskatām, ka ir jācīnās pret bankrotu turismu, tad mēs nevaram tanīpat laikā atteikties no harmonizācijas garantiju jomā pat ievērot subsidaritātes principu, vismaz man ir tāds iespējas. Mūsu komitejai tas varbūt ir jautājums, kurā jāieskatās dziļāk. Redzēsim, kas notiks ar šo tēmu tad, kad sasniegsim, saņemsim grozījumus. Grozījumus var iesniegt līdz 22. martam. Gan jau atradīsim kādu brīdi, kad varēsim tos izskatīt, lai varētu pēc tam balsot 14. aprīlī. Jūri komiteja uh, 23. aprīlī balsos par savu uh, ziņojumu. Pārējiem pie pēdējā darba kārtības punkta, un es gribu pateikties tiem kolēģiem, kas uzkavējuši šajā zālē līdz pat sēdes beigām, līdz pat šim pēdējam punktam. Pēdējais punkts ir jautājums ar, uh, ir mutiskais jautājums ar rezolūciju. Un šis jautājums ir par SDO konvenciju par mājkalpotājiem. Koordinātori februārī savā sēdē nolēma, ka šitais, šis mutiskais jautājums var tikt uzdot. Un šobrīd šis jautājums ir tapis. Par to tiks spriests pirmdien un otrdien Ženēvā SDO SDO ģenerāldirektors Somavija arī piedalīsies šajās debatēs. Vai jūs vēlaties grozīt kaut ko jautājuma tekstā un rezolūcijas projektā par šo pašu jautājumu? Jeb varbūt jūs vēlaties, lai vispirms dzirdētu, kādas debats notiek Ženēvā un pēc tam debatēt šeit? Sākotnēji mūsu attieksme pret šo tēmu bija visai vienbalsīga. Jautājums ir, kā mēs varēsim plenārsēdē šeit iegūt sev galveno lomu pēc brauciena uz Ženēvu. Bet Morāna kundze gribēja izteikties, es redzu par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Tautas partija atbalsta šo tekstu tādā redakcijā, kā par to vienojās koordinātori. Mēs uzskatām, ka debatas par to jānotur pēc tam, kad būsim bijuši komandējumā SDO. Tad mēs varēsim debatēs izmantot SDO debašu secinājumu. Šodien, manuprāt, ir pāragri diskutēt par šo jautājumu. Serkas kungs. Priekšsēdētājs kundze, paldies! J'ai la tendance de, de prendre ma gauche euh, au lieu de ma droite. Hein, c'est ça. Man labāk padodas rīcība ar ceturto roku, ar, ar kreiso roku, <laughs> nevis ar labo roku. Priekšsēdētājs kundze, es lielā mērā piekrītu tam, ko teica kolēģi no tautas partijas. Arī man šķiet, ka šāda rīcība ir piemērota, jo birojā mēs nolēmām par to. Mums ir palaimējies, ka mēs varējām iepazīties ar to darbu, ko SDO dara gatavojot šo konvenciju, bet debatas būs daudz bagātākas, ja mēs tās noturēsim pēc savu braucienu uz Ženēvu. Ja vien tas ir iespējams mūsu laika grafikā, mēs varētu iekļaut šo jautājumu komitejas sēdē pēc braucienu uz Ženēvu. Vai komisijas pārstāvi grib izteikties par šo jautājumu? Ne jau tāpēc, lai komentētu mūsu iniciatīvas kvalitāti, bet tāpēc, lai dotu savu ieguldījumu šajās debatēs par konvencijas e, ieviešanu. Jā, es varu jums sniegt e, tādu vispārēju informāciju, ja vēlties e, šādu uzklausīt. Un tā tad vēlos izmantot šo izdevību un vēlreiz atkārtot, cik mēs esam, cik svarīgi ir piešķirt šim jautājumam pareizu svarumu. Un komisija ir izpētījuši šo jautājumu un veicinājusi arī SDO konvenciju koordināciju, kas pieņemts pēdējos gados, un arī atbilstoši instrumentu sagatavošanu. Un mēs tad arī runāsim par šo konvenciju tālāk. Un ko, komisija ir aktīvi sekojas, kā dalībvalstis koordinēs šos konvencijas jautājumus. 2010. gadā ir iesaistījies eksperts, sociālās partners un uh, arī starptautiskus eks ekspertus. Uh, iepriekšējo gadu veik, Paveiktais darbs ir rezultējies eh, dažādu instrumentu sagatavošanu, kur iekļauti ir Eiropas saimnes likumdošanās, un lai varētu pēc iespējas agrīni noteikt eh, atbilstības problemātikas jautājumus, mēs arī ierosinām eh, dalību valstīm pievērst vērību tvērumam un šiem instrumentiem, kas ir iekļauti mm, likumdošanā, un mēs arī sadarbojamies ar, ar starptautu SDO. Un vajadzētu arī eh, respektēt, protams, visām dalībvalstīm jaunās likumdošanas normas, ņemot vērā tās kompetences, kas tagad ir, bet ir arī minimālie standarti noteikti. Tas nozīmē, ka dalībvalsts eh, var brīvā veidā, augstākā līmenī, eh, veicot aizsardzību, pieņemt un ratificēt šos instrumentus. Tas nozīmē, ka augstākie standarti ir jāuztur, jāuztur dalībvalstīm. Tas ir pamat eh, jautājums. Runājot par diskusijām starptautiskajā darba konferencē, tad komisija ir eh, saglabājusi savu koordinācijas lomu, eh, nodrošinot agrīnā stadijā dalību valstu ekspertu sadarbību, arī sadarbību nevalstiskajās organizācijās, ECE līmeņu sadarbību Un tā tad ir 2010. gadā nostādnes par mājkalpotājiem pieņemtas. Un tālāk mazliet pēc uh, satura, runājot par nodarbinātību, tad komisija atbalsta mājkalpotāju profesionālā nozīmīgumu paaugstināšanu, lai varētu arī piemēroties demografiskajām izmaiņām un nodrošināt sieviešu līdzdalību darba spēka darba tirgū. Un Tas ir uh, saistīts ar daudzām nodarbēm, kas ietilps zem viena uh, vārda mājkalpotāja darbs. Šeit arī vajadzētu akcentēt to, ka ne jebkurš mājkalpotāja darbs eh, ir jāuzsver kā tāds, kurš nav pietiekoši novērtēts vai apmaksāts. Un šeit mēs esam iekļāvuši ļoti plašu mājkalpotāju darbu, jeb darbību uzskaiti. Uh, lai varētu uh, samazināt gan pārāk lielu formalitāti, gan arī pārāk lielu paviršību. Un vēl sniegt divus praktiskus piemērus par to, ko mēs esam veikuši. Pirmkārt, tas ir pilota projekts, kuru pieprasīja Eiropas parlaments saistībā ar ieviešanu, un tas uh, veicina uh, Eh, šāda darba pārvēršanu par eh, darbu, kas nav pietiekoši aizsargāts ar labi, organ, labi organizētā darbā. Pētījums tika veikts, lai labāk varētu saprast arī eh, šāda te neaizsargātā darba raksturu un lai varētu veicināt šo pārēju uz darbu, kas tiek organizēts savu darba līgumiem un tiek nodrošinātas sociālās tiesības. Un dalību valstis tiek eh, rosinātas šo pārēju eh, veikt saskaņā ar pamat sociālajām tiesībām. Nesen esam pabeiguši eh, darbu pie īpaša, īpaša pētījumu, kas tika veikts Itālijā saistībā ar šiem pašiem jautājumiem un mājkalpotāju darbu. Un vēlāk par to saņemsiet cīkāku informāciju. Principā tā ir arī vispārējā informācija, ko es tagad varu jums pateikt. Ja vēlas, vēlēsieties, varam kaut kad parunāt par to sīkāk. Paldies! Lieliski! Tā tad mums būt iespēja, būs iespējas jums uzdot jautājumus pēc tam, kad būsim atgriezušies no Ženēvas. Nākam pirmdien un otrdien būsim Ženēvā. Grozījums par šo rezolūciju var iesniegt līdz 24. martam, līdz 2017. Grozījumi jāiesniedz tikai un vienīgi angļu valodā. tad mm, jūs varat izmantot uh, lidojumu atpakaļceļā no Ženēvas, lai uzrakstītu šos grozījumus. 13. aprīlī mēs uh, runāsim par šiem grozījumiem, 14. aprīlī balsosim. Nekādu dažādo jautājumu mums šodien nav, līdz ar to sēde ir beigusies. Nākamreiz tiksimies atkal 13. un 14. aprīlī, bet šodien novēlim visiem patīkam vakar. Paldies!